So, schönen guten Morgen. Labrīt visiem! Visus uh, sirsnīgi sveicu! Lūdzu klusumu, Pēter. Nu jau tagad ir labāk. Tā tad vēlreiz visus Uh, sirsnīgi sveicu mūsu uh, komiteju sēdes pēdējā posmā pirms uh, vasaras atvaļinājuma. Mūsu, mums, pie mums ir ieradies Igaunijas darba un veselības ministrs Jevgeņis Osinovskis un sociālās aizsardzības ministra Kāja Īva. Uh, no Igaunijas. Mēs apspriedīsimies ar Igaunijas prezidentūru par mūsu kompetenci loku, proti darba jautājumiem un sociāliem jautājumiem. Mēs vispirms uzklausīsim ministri Īvu un pēc tam ministru Osinovski. Būtu labi, ja jūs varētu katrs iekļauties piecās minūtēs, bet nu, mums ir eh, šorīt pietiekam daudz laika, lai visi varētu izteikt to, ko viņi vēlas. Lūdzu. Labrīt, kolēģi! kolēģi. Eh, pateicos par iespēju jūs iepazīstināt ar Igaunijas prezidentūras plāniem un prioritātēm šajā komitejas sēdē. Sociālā aizsardzība, sociālā apdrošināšana, ģimenes politika, bērni, bērni tas viss ietilpst manā um, atbildības lokā. Un pēc tam uzstāsies ministrs Osinovskis. Igaunija pirmo reizi ir prezidējošā valsts Eiropa, Eiropas Savienībā, un mūsu mērķis ir saglabāt Eiropas vienotību, meklējot līdzsvaru starp dažādu pušu uzskatiem un vērtībām sociālajā jomā. Mēs vēlētos, lai Eiropa būtu tiešām vienota un lai tiktu ņemtas vērā visu pilsoņu vajadzības, balstoties uz kopīgām vērtībām, jo katrs pilsonis ir nozīmīgs. Eh, diemžēl cilvēku uzticība Eiropas Savienības nodrošinātai pievienotai vērtībai eh, sāk mazināties. Eh, tāpat ļoti svarīgi ir garantēt personu pārvietošanās brīvību un vienlīdzīgas tiesības. Un vi mēs uzskatām, ka ir jāatbalsta cilvēku uh, brīvā pārvietošanās. Ja cilvēki nevar doties strādāt uz citu valsti un saņemt sociālās eh, apdrošināšanas pabalstus, tad tas ir eh, brīvas eh, pārvietošanās ierobežojums. Tādēļ ir nepieciešams pieņemt sociālās apdrošināšanas koordinācijas regulu. Dalību valstu sociālajās sistēmās situācija ir mainījusies un noteikumi ir jāpadara skaidrāki un vieglāk īstenojami. Mēs turpinām Maltas uzsākto darbu. Tika uzsākt sarunas padomē par diviem sarežģītiem jautājumiem par vienlīdzīgu pieeju papil, pabalstiem un par spēkā esošo uh, likumdošanu šajā jomā. Šie ir ļoti delikāti temati, un mums ir jāpanāk skaidra un taisnīga vienošanās. Maltas kolēģi ir ļoti labi strādājuši, un mūsu uh, prezidentūra turpinās šo darbu un mēs strādāsim pie ilgtermiņa aprūpes un ģimenes pabalstiem. Tāpat vēlamies panākt vienošanos padomē par šiem četriem jautājumiem. Mēs Vēlamies nodrošināt, lai noteikumi būtu cilvēkiem viegli saprotami, caurskatāmi, un tam jāatspoguļojas jā, eh, tiesību aktā. Eiropa nekad nebūs uh, inkluzīva, ja mēs nespēsim garantēt visu uh, tiesības un intereses, ņemot vērā pastāvošās atšķirības. Līdz ar sabiedrības novecošanos mums ir jāgarantē uh, cilvēku ar invaliditāti un cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības nevis abstrakti, bet ļoti konkrēti. Es runāju šajā gadījumā par uh, pieejamības uh, direktīvas iniciatīvu un par to, ka ir jāizteno ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uh, pieejamības uh, direktīva rosinās arī sarežģītas sarunas mums ir no vienas puses jāgarantē iespēja cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot neatkarīgi un uh, aktīvi darboties sabiedrībā, pieņemt pašiem neatkarīgus lēmumus. No otras puses, mēs uh, nedrīkstām izvirzīt nesamērīgas prasības uzņēmējiem. Un arī ir jārosina uh, Eh, preču un pakalpojumu brīva aprite. Mēs uzskatām, ka mm, kompromiss šajā jautājumā ir iespējams eh, un dalību valstu labā grība un vēlme sadarboties palīdzēs mums panākt vienošanos um, padomē. 13. oktobrī Tallinā notieks ekspertu konference par pārēju no institucionāliem pakalpojumiem uz uh, Uh, kopienas pakalpojumiem. Mēs vēlamies rosināt uh, parāk prakses apmaiņu uh, par to, kādi risinājumi reāli darbojas, lai nodrošinātu to, ka cilvēki var dzīvot neatkarīgi un uh, cienīgos apstākļos. Noslēgumā gribu tātad atgādināt mūsu prezidentūras moto vienotība uh, līdzsvarā. Igaunijas prezidentūra būs tik veiksmīga, cik uh, gatavi mūsu partneri būs uh, panākt kompromisu. Es vēlu visiem veiksmīgu vidēju. Igaunijas prezidentūra, paldies. Dank, frau ministri. Paldies, ministras kundze. Tagad vārds ministram Ostinovskim. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi. Pēc manas kolēģis jau teiktā es nedaudz vairāk pievērsīšos e, tām prioritātēm, kas mūsu prezidentūra ir sociālajā un nodarbinātības jomā. Ministri jau runāja par uh, uh, Eiropu, kas uh, ir sociāla un uh, veicina personu brīvu pārvietošanos, un mēs uzskatām, ka šajā sakarā ļoti svarīgi ir digitāla Eiropa, un tā ir viena no Igaunijas prezidentūras horizontālajām prioritātēm. Nodarbinātības jomā mēs uh, pievēršam uzmanību darba spēka mobilitātei un vēlamies uh, panākt vienošanos padomē par nosūtīto darbinieku direktīvu. Mēs gribam panākt līdzsvaru starp no vienas puses garantējot šo, mm, garantēt šo um, strādājošo tiesības, no otras puses uzņēmumu spēju no, drošināt pakalpojumu sniegšanu vienotajā tirgū. Šis, uzņā, šis mērķis ir sarežģīts, tātad balstoties uz um, um, kopīgām vērtībām ir jānodrošina mm, brīva pakalpojumu preču kustība, personu pārvietošanās un tā pašā laikā strādājošo tiesības jāgarantē. Um, Maltas prezidentūra jau ir uh, panākusi daudzus kompromisus, mums vēl jāizpilda uh, robi, kas ir palikuši, un jāpanāk, lai šis tiesība akts būtu tiešām uh, reāli īstenojams. Un mēs ceram panākt uh, vienošanos padomē līdz oktobra ESCO sanāksmei, un pēc tam būsim gatavi uzsākt sarunas ar jums. Tehnoloģiskās pārmaiņas, ko rada digitalizācija, ir ļoti uh, plašas un uh, nopietni ietekmē mūsu sabiedrību. Tādēļ mēs augstu vērtējām komisijas priekšlikumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tas ir skaidrs signāls mūsu pilsoņiem uh, par to, ko Eiropa aizstāv. Uh, daudzas tiesības jau ir nodrošināts dalību valstī, bet ne visas, un šī apņemšanās ir svarīgs Eiropas Savienības pīlārs, kas apliecina, ka nevar būt ilgtspējīga izaugsme, uh, ja cilvēkiem netiek nodrošinātas iespējas un sociālā aizsardzība. Mēs vēlamies turpināt diskusijas par šo pīlāru politiskā līmenī padomē. Mēs ceram, ka arī parlaments uh, vēlas iet uh, tikpat tālu kā mēs un uh, parakstīt uh, kopīgu paziņojumu līdz gada beigām. Lai eh, garantētu vienlīdzīgas iespējas visiem darba tirgu, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība atbalstītu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, lai uh, abi vecāki uh, varētu vienlīdzīgi rūpēties par bērnu un arī piedalīties darba tirgu un uh, arī uh, nodrošināt ģimenes dzīvi. Un mēs esam uh, paredzējuši uzsākt uh, pirmās diskusijas par direktīvu par uh, darba ģimenes dzīves saskaņošanu. Par to arī uh, notiks diskusija nākamnedēļ neformālajā EPSCO ministru sanāksmē Tallinā. Mēs eh, tāpat runāsim par šiem jautājumiem jaunu eh, veidu ģimeņu un darba formu kontekstā. Mēs nedrīkstam arī aizmirst eh, darba dzīves kvalitāti, darba vidi un darba tiesībām. Tāpat turpināsim diskusiju par kar, kancerogēno mutagēno vielu direktīvu un ir jāpanāk uh, līdzsvars starp uh, dažādiem viedokļiem, starp uh, parlamentu un padomi par nākamo šo vielu uh, kopumu. Tāpat augsta līmeņa konferencē mēs uh, diskutēsim par darba uh, attiecībām nākotnē, kas notiks 13. un 14. septembrī uh, Tallinā par to, kādus kopīgus risinājumus šajā jomā mēs varam ieskicēt, un balstoties uz konferences rezultātiem tiks sagatavoti arī padomas secinājumi. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts un zināšanas šai darbā. Ir uh, veiksmīgai politikai nepieciešama uh, laba situācijas analīze, tāpat arī trīs uh, divpusējās eh, sarunas un eh, partneri mums ir svarīgi šai darbā. Arī aģentūru atbalsts mēs ceram, kā parlaments drīz apstiprinās savu nostāju, mēs varēsim uh, uzsākt sarunas par aģentūrām. Kā jūs zinat, teksta lielākā daļa ir nemainīga un ir svarīgi arī, lai jūs būtu gatavi panākt ar mums kompromisus. Mums uh, ir uh, prezidentūras laikā jāstrādā pie sarežģītiem, grūtiem jautājumiem, bet varu uh, apliecināt, ka mēs darīsim visu, lai panāktu konkrētus rezultātus mūsu prezidentūras noslēgumā. Paldies! Liels paldies, ministra kungs! Mūsu komitejas procedūra ir tāda, ka pirmajā kārtā jautājumus uzdod uh, politisko grupu koordinātori un pēc tam jautājumus var uzdot citi deputāti. Pirmais uh, jautājumu uzdod Devits Kāza, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie ministra kungi, ļoti interesants ievadvārdi. Jūsu prezidentūra sāk darboties Eiropai izšķirīgā brīdī, tas ir laiks, kurā mēs visi mēģinam sniegt redzamus, sataustāmus rezultātus, nodarbinātība, brīva cilvēku un pakalpojumu pārvietošanās. Eiropa ir kontinents, par kuru esam lepni, varam apgalvot, ka tajā ir spēcīgas iedibinātas demokrātijas un ļoti labi sociāliem noteikumi. Un ceram, ka tas tā arī eh, saglabāsies. Tāpēc es griežos pie Igaunijas prezidentūras, lai jūs iestātos par Eiropas vērtībām, par Eiropas brīvībām. Ir jānodrošina, lai solidaritāte, brīva tirzniecība un brīvības, četras pamatbrīvības būtu visu likumdošanas darbu stūrakmeņi. Jūs prezidentu runā par vienotību, un līdz vienotību caur līdzsvaru, vienotību ar līdzsvaru. Bet mans jautājums ir konkrēts. Ko jūs prezidentūra konkrēti darīs, lai atšķirīgos viedokļus par šiem pamata vērtību punktiem īstenotu? Un ko jūs darīsiet, lai stiprinātu Eiropas projektu? Esmu pārliecināts, vai vismaz ticu, ka jūsu prezidentūras laikā uzsvars būtu jāliek ne tikai uz tehnikālajām, uh, bet eh, arī uz politiskiem momentiem. Jo tikai tā mēs varēsim nodrošināt Eiropas nākotni. Paldies! Paldies! <clears throat> Un tagad esam D grupas vārdā Agnese Jungērius kundze, lūdzu. Thank you, President. Paldies, prieksēdētāja kungs. Eh, paldies abiem ministriem, ka šodien esat ieradušies eh, Eiropas parlamentā ar jūsu prezentācijām. Paldies! Interesanti iepazīties ar Igaunijas darba programmu. Man patīk jūsu prezidentūras sauklis, jo parasti mēs tā kā stīvējamies par kaut ko un esam ar dažādiem viedokļiem, bet jūs mēģināsiet to visu salīg, savilkt kopā, savērt kopā, mēģināsiet viedokļus līdzsvarot, priecājos par to. Es zinu, ka Igaunijā šī ir pirmā prezidentūra un vēlētos sevis pirmām kārtām izteikt komplimentus par to, ka jau ir pabeigts trialogs par karcinogēniem un mutagēniem aģentiem, jo jūsu prezidentūra sāka, var teikt, tā ļoti spēcīgi un ņipri šo trialogu, un tas jums arī ir izdevies. Paldies par to. Otrs, ko vēlējos pateikt, ir, kā jau Kazas kungs to pieminēja, mēs um, šobrīd dzīvojam īpatnā laikā, ja tā varētu teikt, komisijas mandāts. Komisija ir pateikusi, ka beidzot ir jāsāk īstenot visi tie likumdošanas akti, kas ir sastrādāti gadu gaitā, arī sociālajie jautājumi ir ļoti aktualizējušies. Un eh, komisija vēlas eh, Eiropu redzēt un pasludināt par 3A kvalitātes eh, zīmi sociālajā jomā. Tā tad eh, oktobrī es zinu, ka EPSCO ir paredzēta sanāksme, kurā tiks runāts par pasta direktīvu, un es ceru, ka jūsu prezidentūras laikā tiks uzsākts trialogs pie šā likumdošanas akta. Un um, es ļoti priecātos, ja tā tas arī notiktu. Man ir viens konkrēts jautājums saistīts ar trilogiem par Eiropas sadarbības finansējumu aspektiem un īpaši tā saucamo solidaritātes vienību finansējums. Es zinu, ka jūs eh, esat apņēmības pilni pie tā strādāt, Bet eh, ja mēs eh, strādāsim pie šīm solidaritātes vienībām, bet naudas tam nebūs pietiekami un jauna nauda paredzēta piešķirt nebūs, tad tas vienkārši nozīmē, ka par šīm solidaritātes vienībām nāksies maksāt no citu sociālo projektu kabatas. Pie tam citi sociālie projekti jau nav mazāk svarīgi kā šie sociālie sociālās vienības, tātad um, ESF un Erasmus, plus, kā to visu savilkt kopā ar solidaritātes vienībām. Paldies, ECR grupas vārdā. Uh, Makintājas kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, un sveicināt šeit abi Gaunijas ministri. Tiešām patīkam jūs šodien redzēt. Un iepriekšējie divi kolēģi no citām politiskajām grupām jau pieminēja, un man patīk jūsu komisijas, jū, jūsu prezidentūras sauklis vienotība līdzsvarā. Tā tad līdzsvars, uz to mums vienmēr ir jātiecās. Un Man patīk jūsu doma, ka noteikumiem un noteikumu kopumiem ir jābūt viegli izprotamiem. Es esmu vadījusi nelielu uzņēmumu iepriekš, un mazajiem uzņēmumiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai noteikumu izpratnē netikt atvēlēts nedz milzuma daudz laika, nedz resursu, un lai nebūtu jānolgo jurists, kas jums to izskaidrotu. Uh, Tātad īpaši mazajiem uzņēmumiem ir svarīgi, lai noteikumi būtu skaidri, konkrēti un ilgtspējīgi, lai nebūtu tā, ka noteikumi arī fiks mainās. Viens no jūsu pieminētajiem failiem ir darbinieku nosūtīšana. Un šeit mums pilnīgi noteikti ir jābūt noteikumiem, kas ir viennozīmīgi skaidri visām iesaistītajām pusēm. Un eh, jūs arī pieminējāt, ka visām Eiropas valstīm ir jābūt vienotām, kaut arī tām būtu dažādas intereses un dažāds skatījums. Ir ļoti interesanti šeit redzēt, ka Igaunija kā prezidējošā valsts tieši šobrīd Eiropā ir pie vadības grožiem. Jo patiesībā it kā ir tāda viedokļu nesakritība, tā tad starp vecajām jau iedibinātajām lielajām valstīm un jaunajām mazākām valstīm. Un, manuprāt, tas ir ļoti svētīgi, ka jaunās un mazāka izmēra valstis arī tiek pie vadības grožiem. Bet es vēlētos pajautāt, kā jūs raugaties uz šo līdzsvaru starp austrumiem un rietumiem un kā mums saglabāt vienotību Eiropā? Un eh, tas nedaudz arī sasaucās ar darbinieku nosūtīšanas direktīvu, tātad kā mēs kopā varētu strādāt nākotnē. Prieksēdētājs, paldies, un tagad Alde vārdā Martina Glabājeva. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, Došu vārdu arī koordinatoram, bet tagad, eh, ministra kungi, paldies par jūsu prezentētajām prioritātēm. Jūs priekšā ir daudz izaicinājumu, Eiropai šobrīd neklājas viegli, bet eh, iesākuši jūs esat ļoti veiksmīgi. Igaunijas balss tiek uzklausīta, Igaunijas prezidentūra strādā ļoti smagi, Tā tad jūs sākāt strādāt, ja tā varētu teikt, jau pirms prezidentūras konkrētā sākuma. Bet eh, mans jautājums būs eh, tiešā veidā to uzdošos Novska kungam un par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Es nāku no Čehijas, arī strādāju pie šā ziņojuma par darbinieku nosūtīšanu, un arī man ir ļoti svarīgi uh, ievērot šo līdzsvaru. Ministra kungs, jūs pats esat tā kā darbā nosūtīts šobrīd šodien uz Briseli. Jums nebija nekādu grūtību vai šķēršļu ierasties Beļģijā. Un es tiešām vēlētos, lai Igaunija būtu sava veida celmlauzes un sava veida piemērs un mēģinās rast līdzsvarot skatījumu un tādu viennozīmīgu skatījumu un ceru, ka dažādās balsis un dažādās skaņkārtas, kas izskan padomē, ka jums izdosies to visu salikt kopā. Tie, kur iestājas par pakalpojumu un cilvēku brīvu pārvietošanos, šo balsīm ir jātiek saklausītām. Arī mobilitātes pakotnē, arī uz to tas attiecās, tātad nodarbinātība un transporta joma ir ļoti cieši saistītas. Jautājums Kajai Ivai par sociālo drošību. Vienmēr mēs runājam, cik daudz būtu jāmaksā tam vai citam cilvēkam un kādos apstākļos, bet svarīgi ir pieminēt eh, arī likuma adekvātu īstenošanu dzīvē. Varbūt, ka jūs varētu varētu izstrādāt, vai ja tāda jau eksistē, dalīties ar tiem digitāli risinājumi, jo sociālās, sociālā labuma guvēji dažādās dalību valstīs, es domāju, ka šīs informācijas apmaiņa pāri robežām nāktu par svētību. Un vispārējos terminos runājot, inovācijas, digitalizācija Igaunijā ir ļoti labas iestrādnes šajā jomā, un e, Igaunija varētu būt par piemēru citiem, varbūt, ka jaunas iestādes sociālajā jomā. Es e, mudinu jūs dalīties ar paraugu praksi. Ir tik ļoti daudz momentu, kas e, labi darbojas Eiropā, un vajadzētu šo paraugu praksi izplatīt citiem. Uh, Tātad eh, varbūt, eh, ka vajadzētu salikt kopā to, kas labi darbojas dalību valstīs un darīt to zinām citiem. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad uh, goja grupas vārdā Paloma Lopes kundze lūdzu. Labrīt, labrīt visiem! Un uh, arī es vēlētos pateikties abiem ministriem. Uh, paldies, ka esat ieradušies un um, iepazīstinājāt mūs ar to, pie kā strādās Igaunija turpmāko mēnešu laikā. Pāris komentāri. Pirmais par sociālo pilāru. Visi mēs zinām, ka e, praksē tas vairāk ir kā politisks sauklis un saistoši noteikumu nav. Sociālās tiesības, kuras ir atrunātas šajā pilārā, reāli tās nedarbojas. Nu, tiešām nē. Tam būtu jābūt ierakstītam Eiropas Savienības likumdošanā. Ja mēs Eiropas līmenī vēlamies cīnīties pret sociālo eh, dempingu, tad jau nav cita risinājuma, kā padarīt šīs normas un noteikumus saistošas. Bet tagad konkrēti jautājumi, un tiešām ceru, ka jūs uz tiem arī atbildēsiet, un tiešām šodien. Pirmkārt, vai eh, jums ir ienācis prātā izvērtēt iespēju, ka Eiropas Savienība parakstītu cilvēktiesību konvenciju vai arī izveidotu sociālo hartu. Ir vesela virkne starptautisku uh, līgumu, kas varētu ietekmēt Eiropas sociālo modeli. Un runājot par šo sociālo modeli, es uh, vēlētos zināt, ka Vispirms vēlētos pateikt, ka šī sociālā modeļa pamats ir darba tirgus puses, un vai jūs nevēlaties padarīt koplīgumu Eiropas līmenī saistošu? Iespējams, ka tas ir par daudz, bet, nu, es vēlos dzirdēt jūsu atbildi. Un vēl viens jautājums, un tiešām vēlos dzirdēt konkrētu atbildi. Šī eh, darbā nosūtīšanas direktīva. Jūs eh, runājiet par līdzsvaru starp darba tirgus noteikumiem un tā reformām un e, sociālajiem momentiem. Tad varbūt vajadzētu stiprināt e, darba tiesības, strādājošo tiesības. Ja jūs par to nedaudz sīkāk pieminētu, es būtu priecīgi. Patiesībā ir samērā briesmīgi rezultāti, ja nekādi, ja tā vēlētos, ja tā varētu teikt, šīs direktīvas īstenošanā. Bet eh, likumdošanā tam vajadzētu būt transponētam it visās dalību valstīs, bet daudā, daudzās tas vēl tā nav. Un par sankciju kopumu. Un tagad Ždanoks kundze zaļo grupas vārdā lūdzu. Tātad Pirmām kārtām sveicināti abi ministri un labu veiksmi jums, protams, jūsu prezidentūras laikā. Mans jautājums pirmais ir ministrei Kājai Iva. Es nezinu, varbūt tulkojums bija nepareizs. Es klausījos latviešu valoda, tulkojums. Mūsu valodas ir ļoti dažādas. Jūs runājat par vienādiem pabalstiem. Tā bija pārtulkots Es gribētu, tad, lai jūs palūk, lai jūs precizētu e, jūsu pieeju šo pabalstu jautājumam un kopējo pieeju tādam jautājumam, kā uh, minimāla, min, minimālais ienākums, ģimenes minimālais ienākums, jo mēs tagad strādājam pie tas parlamenta rezolūcijas par minimālo ienākumu, bet, diemžēl, komisija atteicas nākt klājā ar attiecīgu direktīvu. Um, my question to ministers is also connected to this minimal wage. Tātad mans jautājums, tas ir Noska kungām minimālā alga. Jūsu jautājums, minimālā alga sakarunātāji. Tātad jūsu jautājums Jūs pieminējāt arī e, darbinieku nosūtīšanas direktīvu, un, manuprāt, e, tas ir tiešā veidā saistīts ar problēmu par minimālo algu un minimālo ienākumu. Piemēram, minimālā alga Latvijā ir piecreiz zemāka nekā Luksemburgā. Un uh, Līdzīgi ir arī domāju starp Igaunijas minimālo un Luksemburgas minimālo. Ja šī problēma netiks atrasināta, tad eh, mums neizdosies atrasināt tās pretrunas, kuras šobrīd eksistē nosūtīto darbinieku direktīvā. Jo sauklis rietum valstu politiķiem ir vienāda alga par vienādu paveikto. Bet uh, kurā vietā tad mēs to liksim iekšā. Jo, kā jau es teicu, par vienādu darbu Latvijā cilvēks saņem pietreiz mazāk, un apmēram tāda pati attiecība ir starp bagātajām un nabadzīgajām valstīm vidēji, varbūt Eiropā. Un otrs jautājums Asinovska kungam ir privātās un darba dzīves salīdzvarošana. Pa, es biju referente par privātās un darba dzīves salīdzvarošanu. Un eh, šī direktīva tādā kontekstā, kā to prezentēja Eiropas komisija, tad vairāk šis skatījums bija pozitīvs un gāja pozitīvā virzienā, un tomēr jautājumu neatbildēta vēl ir. Jo, mūsuprāt, priekšlikums par bērnu kopšanas atvaļinājuma garumu un eh, patiesībā netika pieņemta arī jaunā bērnu kopšanas eh, atvaļinājuma direktīva. Mums nav pieņemams šis skatījums, un varbūt, ka jūs varētu atbildēt par šo jautājumu. Tātad vecāku bērnu kopšanas atvaļinājums un mātē paredzētais bērnu kopšanas atvaļinājums. Paldies, un tagad EFDD es neredzu nevienu. Neredzu nevienu. Un tad tagad ENF Arī neredzu nevienu. Mm, tātad pirmais koordinatoru jautājumu uzdošanas rauns ir beidzies, un tagad tad došu vārdu atbildēji. Suur tänu, suur tänu selle toetava suht-. paldies! Lies paldies par jūsu atbalstu mūsu prezidentūrai. Tā, protams, šobrīd tikai sākas. Es vēlētos teikt paldies visiem par komentāriem un par jautājumiem. Uz tiem centīšos arī tūlīt atbildēt. Pirmām kārtām. Vispārīgie jautājumi, vispārīgais jautājums par konkrētiem rezultātiem un to, kā grasamies pārvarēt grūtības, uh, kas saistītas ar tādām delikātām jomām, kas mums skatāms, kā cenšamies panākt vienošanos par tādām lietām, kā koordinācijas regula. Esam labi strādājuši kopā ar saviem trijo partneriem, ar Bulgāriju un Austriju, un visi kopā vēlamies veidot vienotu pieeju šim sociālās drošības koordinācijas jautājumam, tā lai mums šī kopējā nostāja tiktu izveidot līdz nākamā gada vasarai un varētu uzsākties sarunas jūlijā. Esam paredzējuši uzklausīt visas puses un to viedokļus, tā lai sagatavotie teksti būtu viegli saprotami, izprotami un būtu tādi, kas ņem vērā dažādus viedokļus. Mēs turklāt vēlamies saglabāt arī nodalītu jautājumu par tiesisko bāzi, lai varētu panākt konkrētus rezultātus par katru failu atsevišķi. Par koordinācijas īstenošanu runājot, te bija ļoti jauks jautājums par digitālajiem risinājumiem, ko mēs izmantotu attiecībā uz datu apmaiņu. Mē, mums nu dieni ir šāda datu apmaiņas sistēma, un e, gatavosim prezidentūras laikā arī semināru, kurā piedalīsies eksperti, un tajā runāsim par datu apmaiņas jautājumiem, centīsimies rast arī tādus dzīvotspējīgus reāls risinājumus, ko varētu izmantot plašākā mērā. Jo mēs taču visi vēlamies, lai pastāv tāda sistēma, uh, kurā būtu pēc iespējas mazāk kļūdu un no kuras tiek izslēgta jebkāda iespēja krāpties. Tālāk. Kas attiecas uz minimālo algu, es nemaz nepieminēju minimālo algu savā uzstāšanās laikā. Kad es runāju par vienlīdzīgām iespējām, tad es drīzāk domāju par vienlīdzīgām iespējām attiecībā uz pieeju tiesībām sociālo nodrošinājumu tajā brīdī, kad iedzīvotāji dodas pāri robežām. Vēlamies pārliecināties, lai iedzīvotāji gūst labumu no to attiecīgajām tiesībām. Ārkārtīgi skumji, protams, ka liela mūsu iedzīvotāja daļa patiešām tiek pakļauti sociālās atstumtības riskam un viss šis jautājums par sociālo iekļautību, protams, tiek skatīts arī Eiropas pusgada procesa ietvaros. Domāju, ka sociālie jautājumi ir saņēmuši būtisku uzmanību pēdējā laikā, un dalība valstis ir bijušas iesaistītas šai procesā. Es atzinīgi vērtēju šādu notikumu pavērsienu. Un esmu ļoti apmierināta, ka kā daļa no Eiropas pusgada procesa dalība valstis ir iesaistījušās šī jautājuma apspriešanā un rekomendācijās tiek ņemtas vērā īpašās specifiskās dalību valstu situācijas. Tādējādi rekomendācijas ir vieglāk īstenojamas. Sociālo tiesību pīlārs un tiesības uz minimālajiem ienākumiem ir jautājums, kas piekrīt dalībvalstu kompetencei. Dalībvalsts atbildīgs par minimālo ienākumu un sociālo nodrošinājumu. Protams, ka valstīs ekonomiskā situācija ir atšķirīga, un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu minimālo ienākumu schēmas skaidri nosakot, kāds ir minimālais garantētais līmenis. Domāju, ka šobrīd tas arī viss no manas puses. Domāju, ka tā, protams, tāda sākotnēja atbild uz jūsu jautājumiem, bet, ja vēlaties uzdot kādu, vēl kādu jautājumu, pilnīgi noteikti dariet to. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, ministra kungs, tagad jums vārds. Lielas paldies. Paldies par jautājumiem centīšos atbildēt tos pēc iespējas labāk. Nu, pirmām kārtām par mātes atvaļinājumu un ar to saistītajām detaļām, tīri tehniskā raksturā. Pirmām kārtām Es domāju, ka tas ir ļoti ambiciozs priekšlikums. Mēs to vērtējam atzinīgi. Un mēs uzsāksim konkrētas sarunas par šo dokumentu jau prezidentūras laikā, bet eh, šobrīd, protams, būtu vēl pāragri domāt par to, kāds būs sarunu rezultāts padomē. Bet, nu, katrā ziņā mēs cieši sadarbosimies ar parlamentu, strādājot pie šiem jautājumiem un centīsimies virzīties uz priekšu pēc iespējas straujāk. Otrām kārt, kārtām jautājums no Jungērijas kundzes par Eiropas solidaritātes korpusu. Protams, mēs saprotam, cik politiski prioritatīvs ir šis likumdošanas fails un tāpēc esam apņēmības pilni to virzīt uz priekšu prezidentūras laikā. Protams, nodrošinot atbilstīgu sadarbību ar parlamentu pie tā. Finansējums ir nenoliedzami svarīgs aspekts šai ziņā, un jau ir vairāk kārt ticis pieminēts dažā, pie dažādām iespējām, bet tas nav manā kompetencē, un par to spriedīs padomas attiecīgās struktūras. Tālāk darba ņēmēju komandēšanas direktīva, jeb nosūtīšanas direktīva. Kā jau minēju, tas ir visai sarežģīts un daudzšķautņains fails, kam ir augsta politiskā nozīme. Tāpat laikā tas ir arī tāds fails, kas mūs visus vieno, jo tas ir svarīgi visiem. Pilnīgi saprotamā kārtā dalība valstis eh, augstu vērtē to, ka tiek piedāvāta brīvība pakalpojumu sniegšanā kā princips, un vienlaikus ir nobažījušās par to, ka vajadzētu izmantot vienādus, izveidot vienādus spēles noteikumus, lai būtu vienlīdzīga konkurence starp uzņēmumiem labi darbojošamies vienota tirgus darbība, protams, arī vajadzīga, lai tieši šādas normas un vienādas spēles noteikumi tiktu paredzēti. Ir jārod pareizais līdzsvars starp abiem šiem principiem - tātad pakalpojums sniegšanas brīvība un vienādas spēles noteikumi. Un visas iepriekšējās trīs prezidentūras par to jau ir runājuši daudz un dikti šeit parlamentā. Mēs, protams, centīsimies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai šo mūsu priekšgājēju panākto virzītu tālāk un varētu nonākt pie kompromisa tādā veidā, kas būtu pieņemams visiem. Un, protams, ka kompromiss būs vajadzīgs pie dažādiem elementiem, jo citādi pastāv, pa, rodas risks, ka šī direktīva varētu netikt īstenota līdz mandāta beigām kas ir 2019. gada, gadā. Un tāpēc mēs izvēlamies šādu ļoti ambiciozu pieeju un ceram, ka iespējams jau oktobrī varētu gūt panākumus. Tā tiešām ir prioritatīva lieta mums. Un, protams, nezinu, nu, vai visi būs pilnībā apmierināti. Respektīvi, domāju, ka pilnībā apmierināts nebūs neviens, bet tas jau arī ir šis eh, pats mm, kompromisa būtības elements. Un te nonākam pie tādiem vispārīgākiem jautājumiem, ko pieminēja, piemēram, Kāsas kungs un citi, piemēram, par kopējo vienotību Eiropas Savienībā un šo šķelšanos starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm, kas tika minēta. Uh, Protams, ka, kā jau es teicu, daudz svarīgāk ir panākt politisku vienotību nekā nodrošināt vienotību par nelielām tehniskām detaļām. Un, protams, ja būtu tam visam kāds vienkāršs risinājums, tad tas droši vien jau būtu atrasts un īstenots. Bet es domāju, reizēm nepamatoti nepareiz tiek likta priekšā izvēle starp nacionālām vai Eiropas interesēm. Es domāju, ka reālā izvēle starp nacionālām un kopējām interesēm. Jo Eiropas intereses ir šīs kopīgās intereses, un tāpēc arī attiecīgi tas ir nacionālajās interesēs. Un es reizēm domāju, ka šī izvēle arī starp īstermiņu un ilgtermiņu pasākumiem uh, Nu, reizē mm, attiecībā uz interesēm ir nozīmīgi. Ja skatāmies, piemēram, uz to, kādiem grūtiem laikiem Eiropa ir izgājusi cauri šos pēdējos desmit gados, no vienas krīzes uz, otras esam gā, uz otru esam gājuši, un tad varam saprast, kāpēc ir bijis šāds spiediens izdarīt īstermiņa, rast īstermiņa risinājumus un sašaurināt šīs intereses uz nacionālo politiku, arī Eiropas politikas līmenī. Bet domāju, ka laika taču pamazām mainās mm, nu, aust cerība, un tā visa rezultātā es domāju, ka mums jāizmanto šis, šis mirklis, šī iespēja, lai sāktu virzīt Eiropas projektu tālāk uz priekšu un darīt to straujāk. Un lai mēs to darītu vienotākā, saliedētākā veidā. Es domāju, ka mums laiks ķerties pie darba. Paldies. Paldies, paldies, saka priekšādātais ministra kungam. Labi, nu tad bez kavēšanās otrais jautājuma rauns ir pieteikušies runātāji. Pirmais Tomas Mans. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai to, ko jūs teicāt, ka mēs daudz ko sagaidām no Igaunijas uh, prezidentūru. Strasbūrā plenārsāžu, uh, plenārsēžu zāle bija pilna, un tas nozīmē, ka mēs uh, daudz ko sagaidām nu, eh, Eiropā ir eh, grūti laiki. Tagad eh, Kārļa liela prēmija, ja tagad būtu jāpiešķir, tad vienu daļu saņemtu Trumps, otru Meja, jo tieši nozī, tas nozīmē Eiropas stiprināšanu, tātad eh, no vienas puses eh, protekcionisms, no otras puses tas, kas notiek eh, apvienotā karalistē, tas mūs visus tuvina 27 valstis un ir jābūt vairāk Eiropai un mums ir jāpiedāvā atbildes Nu, jūs pieminējāt digitālo sabiedrību. Nepietiek vienkārši teikt, ka mēs, mums ir bažas, mums ir jādomā par to, kā mēs dara, ko mēs darām, kāda izskaitās, kāda izskatās nākotne, kā tas ir Silīcija ielijā, un mums ir nepieciešami konkrēti piemēri, nevis vienkārši bažas un bailes. Tālāk un eh, tālāk par sociālo Eiropu. Vieni saka, ka ir tikai tukšas runas, ka esot, citi saka, ka ir iejaukšanās eh, dalību valsts iekšējās lietās. Nē, mums ir eh, jāpieiet šai lietai nopietni, aktīvi jāizdiskutē un lai cilvēki uh, Uh, uztvērtu, ka mēs viņus uztver, uh, uzskatām, ka viņu bažas ir uh, pamatotas, mēs uh, domājam par viņiem nopietni, piedāvājam risinājumus. Un uh, svarīgi ir arī pabeigt darbu pie nosūtīto uh, darbinieku direktīvas, veidot tiltus un radīt lielāku drošību. Paldies. Nākamā Elizabete Moranšakķie. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, ministres kundze. Vispirms vēlu jums panākumus jūsu prezidentūrā. Mēs ļoti daudz ko no jums sagaidām, it īpaši jautājumā, pie kā es strādāju kopā ar kolēģi Agnes Jongēriusu un kopā ar visiem ēnu referentiem, kas šeit sēž zālē, jo katrai politiskai grupai ļoti būtiska loma ir uh, procesā veidojot vienotību, ko jūs pieminējāt, pārvarot uh, atšķirības dažādos viedokļos, kas saistīti ar pagātni, nevis nākotni. Nākotnes Eiropa ir es, Eiropa, kurā ir kohēzija saskaņotības starp austrumiem un rietumiem. Un mēs uh, tieši sagaidām šo vienotību un Eiropas parlamentā darām visu, lai veidot kompromisu gaisotni bet ir arī padome. Un padomē, eh, kur eh, jums tagad, eh, par kuru jūs uzņematies atbildību uz dažiem mēnešiem, un mēs jūs lūdzām pievērst uzmanību vairākiem punktiem. Pirmkārt, darba grafiks mums gandrīz izdevās panākt vienošanos padomē jūnijā Maltas prezidentūras laikā vai tagad mūsu priekšā jūs varat uzņemties saistības par to, ka uh, vienošanās padomē tiks panākta oktobrī. Jo visa kavēšanās padomē ir ļoti uh, negatīvs signāls, uh, domājot par Eiropas vienotību. Otrs punkts. Mana kolēģa Agnes Jungērius, kas ir līdzreferente, uh, viņa norāda, teica, sāksim trialogu sarunas. Es gribu iet vēl tālāk, es gribu teikt, pabeigsim trialogu sarunas starp padomi un parlamentu jūsu prezidentūras laikā. Tas ir būtiski, tas var mums atkal, eh, mūsu pilsoņiem dot cerību par to, ka Eiropa kļūst, kļūst sociāla, jo aiz šāda tiesību akta un citiem, par ko kolēģi runāja. Būtībā uz šiem dokumentiem balstās sociālā Eiropa, ko mēs veidojam. Protams, 98. pāns, kā juridiskais pamats ir saistīts ar uh, pakalpojumu brīvu apriti, bet ko no pilsoņu no mums sagaida? Viņi sagaida, lai mēs risinām Eiropas līmenī nodarbinātības problēmas un šis uh, sociālās Eiropas jēdziens ir ļoti būtisks. Tātad par darba grafiku, par uh, veiksmīgu trialogu norisi, par uh, sociālās Eiropas gaisot, domājot vēlu ministru, ministri jums panākums Igaunijas prezidentūras laikā. Es paldies. Nākamais runātājs Šambona kungs. Eh, gracias, señor presidente. Bienvenido. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ministra, priecājos jūs redzēt šodien sanāksmē, kā tik priecājos jūs atkal satikt šeit. Esmu pārliecināts, ka tā nebūs pēdējā reize, jo mums tiešām vēl ļoti daudz jautājumu apspriežam turpmākajos sešos mēnešos. Centīšos izteikties pēc iespējas konkrētāk un lakoniskāk uzdodot jautājumus. Viss ir vienas prātes, ka esam šobrīd konstatējuši nepat, nepieciešamību piedāvāt atbalstu sociālajiem jautājumiem šeit Eiropā. Un tas jādara Eiropas līmenī. Daudzās valstīs norisinās vēlēšana procesi un sociālā dimensija tur spēlē ļoti būtisku lomu. Tas svarīgi attiecīgi arī parlamentu un padomas darbā. Par to visi esam viensprāts. Mūsu pilsoņi, protams, arī to ļoti labi apzinās visā Eiropā. un tāpēc nedrīkstētu pieļaut to, ka mēs un iedzīvotāji jūtas vīlušies, tāpēc, ka par šo sociālo aspektu beigu beigās tiek tikai runāts un tie ir tukši vārdi. Nē, ir jādomā par konkrētiem praktiskiem pasākumiem. Pastāv taču arī komisijas deklarācija, kurā tiek runāts par kaut kādu sociālu plānu, par zināmu ceļu karti, par vērtībām šai ziņā, un tas viss, protams, ir ļoti labi bet laiks iet uz priekšu un mums ir jādara kaut kas arī konkrētāk. Mums ir jāpanāk rezultāti, kas tiešām būtu redzami iedzīvotājiem. Sākām sākotnēji runāt par tādām lietām, kas, piemēram, mūs šķeļ, bet tas ietekmē tikai nelielu procentu iedzīvotāju. Nu, pirm, tur bija dažāda veida kļūmes, kas nost, nenostrādāja, nebija pareizi īstenošana un tam līdzīgi. Bet tālāk, vai jūs esat gatavs, gatavi prasīt no komisijas, lai notiktu kaut kādu konkrētu rīcības plānu izveide? tādu plānu izveidi, kas attiektos uz jautājumiem, kas ir svarīgi visiem iedzīvotājiem, piemēram, minimālie ienākumi. Lūk minimāla ienākuma, minimālā alga, efektīvas politikas darba vietu radīšanai, jo nodarbinātība taču ir galvenais elements, kas Eiropu šobrīd šķeļ. Kā risināt šo nevienlīdzības jautājumu, kā pieņemt mērus pamatojoties uz solidaritāti, kā cīnīties pret nabadzību? Kādi būs šie konkrētie plāni, kā tiks sadalītas prioritātes un noteikti mērķi, tā lai tos varētu sasniegt vēl līdz 2019. gadam, neatstājot to vienīgi nolūku līmenī, kas rezultātā būs tādā gadījumā vēl bīstamāk. Nu, tātad visa šīs plašās starpiestāžu un tā tālāk deklarācijas, protams, izklausās lieliski, bet lūdzu darīsim kaut ko konkrētāku, praktiskāku, tā, lai varētu teikt, lūk, tagad līdz 19. gadam darīsim to un to un to, rīkosimies šādi un šādi, panāksim kaut kādu minimālo algu, minimālos ienākums, apkarosim nabadzību tādā un tādā konkrēta veidā. Nu, protams, ka minimāliem ienākumiem nav nekāda sakara ar minimālo algu, tas gan tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Un tad vēl pāris jautājuma. Mēs, mums jāspēj konkrēt, pievērsties konkrētiem jautājumiem, vai jūs varētu mums palīdzēt šajā procesā. Nākamais runātājs. Merci, prezident. Paldies, Klods Rolāns. Paldies, ministri, par sniegtajā, sniegtajiem paskaidrojumiem. Nu, jūsu prezidentūra norisinās tādā brīdī, kad jums uh, katrā gadījumā būs ļoti daudz darba, bet tas ir arī izšķirošs brīdis jautājumiem, pie kā mēs strādājam šeit uh, mūsu uh, Nodarbinātības sociālo lietu komitejā gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā, ņemot vērā arī Brexitu. Bet svarīgi ir tas, ko jūt, ko uztver pilsoņi, un mēs konstatējam, ka liela daļa pilsoņu attālinās no Eiropas projekta, jo uzskata, ka Eiropas uh, Savienība ir pārāk attālināta no viņu ikdienas uh, dzīves rūpēm. Kas cilvēkiem rūp nodarbinātība, darba dzīves kvalitāte, drošība, sociālā uh, apdrošība. Un uh, arī uh, ir jādomā par to, kā pielāgoties jaunām uh, nodarbinātības formām, kas šobrīd attīstās. Un uh, mums arī ir pavērušās iespējas tātad veidot sociālo pīlāru. Tā ir lieliska iespēja. Un mums šī iespēja ir jāpārvērš konkrētos darbos, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim pie vēl lielākas vilšanās cilvēku vidū. Un jums ir jūsu darbā noteikti jābalstās uz sociāliem partneriem, uzņēmumu pārstāvjiem, darbinieku pārstāvjiem, un jūs pieminējāt par to, ka ir jāpanāk kompromiss, tas nevienmēr ir vienkārši, bet mums ir jārūpēs par to, lai tie būtu nevis tādi nu, vārgi kompromisi, bet stingri un pārliecinoši kompromisi. Paldies, tagad vārds Janai Tomai. Paldies, priekšsēdētāji, ministri. Nu, dīvaina sajūta it kā es uh, zvanītu uz raidstaciju un lūgtu raidījumu vadītājām apsveikt savu vīru dzimšanas dienā, lai nu, viņš sadzirdētu manu valsti radio pārraidē. Bet nu, tāda sajūta ir uh, katras prezidentūras laikā. Mēs vienmēr ceram, ka pusgadu laikā mēs uh, uh, sasniegsim ļoti augstu līmeni Eiropas projekta attīstībā, bet, nu, protams, mūsu komitejā mēs saprotam, ka pastāv subsidiaritātes princips un uh, Uh, nu, mēs ar kolēģiem dažreiz uh, smēķētavā domājam, ka mēs nu, tiešām nevaram ciest šo subsidiaritāti, kas ir tā kā šķērslis, bet nu, tā reāli pastāv. Un mans jautājums ir šāds. Kādi jūs prāt ir uh, tie mazāk strīdīgie jautājumi, pie kā jūs strādāsiet prezidentūras laikā? kuri eh, tad neiestrēgs bezgalīgās diskusijās starp valstīm. Nu, tie nebūs katrā ziņā, tas nebūs minimālo ienākumu līmenis, bet varbūt tā būs zilā kārta, nedek nedeklarēts darba attiecības. Nu, kurās jomās eh, jūs eh, prognozējat tādu kopīgu labo gribu dalību valstu starpā un kur jums ir sajūta, ka nu, nebūs nekādas laktiņas, atvainojos par šādu izteicienu? Un es pilnībā piekrītu Martīnai, kura teica, ka uh, no Igaunijas citi daudz ko var mācīties. Piemēram, elektroniskās receptes vai vecāku atvaļinājumu sistēmu, kas tiešām ir labākās Eiropā. Un būtu jāizmanto šī iespēja, uh, nu, parādīt citiem, uh, ko mēs esam panākuši. Un vēl panākums. Paldies! Tagad Džīna Lamberta. Paldies! Vēlējos uh, pievērsties uh, pāris jautājumiem. Kolēģi, nu pat pieminēja zilo karti attiecībā uz augsti kvalificētu uh, darbinieku tiesībām ieceļot Eiropas Savienībā. Nu, tas skar ne tikai iekšlietas, bet uh, kā jūsu prāt uh, nodarbinātības jautājums varētu vairāk iekļaut uh, debatēs, trialogu, sarunās, kas cerams drīz sāksies jo viss, kas saistīts ar uh, darba spēka migrāciju, vienmēr tiek sasaistīts ar šķēršļiem iebraukšanai un netiek runāts par to, kāds iegūms ir darba tirgumu un šiem, uh, šīm personām, kas ieceļo un kā mēs varētu tālāk attīstīt, kā jūs uh, domājat šo nodarbinātības aspektu varētu uh, akt, vairāk iekļaut debatēs. Tālāk par līdera lomu Eiropas Savienība ir uh, paziņojusi, ka tā vēlas būt līdere cīņā pret klimata pārmaiņām. Es gribētu zināt, kā jūsu prezidentūra skatās uz nodarbinātības un investīciju uh, pusi uh, šādā ekoloģiskā zaļā pārējā. Ja Un komisija arī to eh, dažkārt piemin. Tātad, kā jūs domājat, jūs varētu eh, strādāt ar nodarbinātības dimensiju, lai to visu virzītu uz priekšu, ja mēs nedomājam par prasmju attīstību nepieciešamajās nozarēs, eh, tad mēs nevarēsim uzņemties šo līdera lomu klimatu pārmaiņu apkarošanā. Uh, kopā ar sociālo attīstību, jaunu darba vietu radīšanu un darba spēku iesaistīšanu nepieciešamo pārmaiņu īstenošanam. Paldies! Šobrīd neviens vairāk nav e, izteicis e, vēlēšanos e, runāt līdz ar to. Noslēdzām šo jautājumu kārtu un dodu iespēju atbildēt ministriem uz uzdotiem jautājumiem. Ministri Iva vispirms. Paldies, kolēģi! Vēlreiz pateicos par atbalsta apliecinājumiem, par uzdotiem jautājumiem. Jā, es piekrītu, ka uh, šie laiki Eiropas Savienībai nav viegli, bet mums priekšā ir arī iespējas uh, iespējas saprast, cik nozīmīga ir vienotība, un varbūt tas rosinās dalību valstis un visus citus censties tiešām kaut ko sasniegt. Mūsu prezidentūra, mūsu iniciatīvas tādas kā sociālo tiesību pīlārs eh, dod mums iespējas paveikt kaut ko jaunu un būtisku. Runājot par Eiropas vienotību, sociālajie jautājumi ir izšķiroši jo sociālie jautājumi cilvēkiem ir viegli saprotami, jo eh, labāk eh, šie jautājumi tiek risināti dalību valstīs, jo lielāka uzticība būs eh, valdībai un arī Eiropai. Un mūsu pienākums ir strādāt pie šīm lietām. runājot par pozitīviem piemēriem, par to, ko e, šādos e, laikos, kad pastāv daudz domstarpību starp dalībvalstīm varētu sasniegt. Nu, šajā politikas jomā šādus jautājumus identificēt nav tik viegli. Varbūt koordinācijas regula varētu mums dot zināmas iespējas. individuālu eh, personu tiesības eh, attiecībā uz vecākiem, kam ir mazi bērni. Es domāju, ka šeit būtu iespējams panākt vienošanos. Bet eh, viena no tām lietām, ko vēlos paveikt prezidentūras laikā, ir uh, Eh, rosināt labākās prakses apmaiņu, pievērsties praktiskiem jautājumiem, parādīt konkrētus piemērus par to, eh, kā mainīt domāšanas veidu dalību valstīs. Sociālo tiesību pīlāru ietvaros komisija ir uzsākus konsultācijas par sociālās uh, aizsardzības uh, pieejamību. Mums ir tagad jāgaida šī, šo konsultāciju rezultāti. Eiropas sociālo tiesību pīlārs aptver vai ietver arī tiesības uz minimāliem ienākumiem, un mēs šo jautājumu noteikti apspriedīsim uh, prezidentūras laikā. Paldies, tagad vārds manam kolēģim. Paldies, ministrs kundze, lūdzu vārds jums. Paldies. Runājot par uh, nosūtīto darbinieku direktīvas uh, izskatīšanas grafiku, mēs ceram vienoties par vispārēju mm, nostāju oktobri, un, ja būsiet tam gatavi, mēs esam gatavi sākt uh, trialogu stūlīt, un mums nav nekādu iebildumu arī pret trialogu sarunu pabeigšanu līdz prezidentūras beigām, bet Pirmais uh, solis, protams, ir panākt uh, kopīgo nostāju EPSCO oktobrī tālāk par, uh, par um, uh, jā, mēs uh, arī sekojam tam, kā iekšlietu un tieslietu ministra apspriež uh, šos jautājumus um, par um, ieceļojušiem darbiniekiem, bet neesam apsprieduši to EPSCO tālāk par uh, uh, jaunām darba formām, par, so, par uh, sabiedrības attīstību, par sociālām sistēmām, kā tas viss uh, tiek sasaistīts. Jā, tas ir liels izaicinājums runājot gan par zaļo, gan digitālo ekonomiku. Un dažkārt šajā jomā mēs uh, konstatējam, ka Uh, uh, notiek sociālās uh, aizsardzības mazināšanās cilvēkiem, tāpat arī ir reģionālās politikas problēmas, jo reģioni, kur ir attīstīta vecā ekonomika, nevienmēr ir šīs jaunās ekonomikas uh, reģioni. Uh, bet mēs nevaram apturēt progresu, mums tas ir jāsaprot, un mēs Igaunijā domājam gan par uh, digitālām inovācijām un tās virzām uz priekšu, bet tāpat laikā domājam par to, ka pārveidot mūsu sociālo politiku, lai tā būtu piemērota uh, jaunās digitālās sabiedrības izaicinājumiem, un tas mums būtu jādara arī Eiropas līmenī, un tādēļ mūsu Uh, prezidentūra uh, runā par uh, vienoto digitālo tirgu un datu brīvu apriti, lai uh, tas viss notiktu visu pilsoņu interesēs, un mums tāpat laikā jādomā par sociāliem aspektiem, lai atbilstoši aizsargātu cilvēkus, lai uh, šis pārējais process būtu veiksmīgs. Un varbūt Tas varētu būt tāds kā jauns impulss vienotības stiprināšanai, šis uh, sociālais pīlārs. Nu, var par tehniskiem jautājumiem diskutēt, vai mēs ejam pietiekam tālu vai nē, un kā to visu formulēt, bet es domāju, ka neviens nevar teikt, ka vien, uh, jebkurš no šiem principiem būtu nepareizs vai ka kādas valstis to neatbalstītu Eiropas Savienībā. Tagad tas viss ir jāformulē, jāvirza uz priekšu, kā uh, savienības uh, politiska apņemšanās, un tas būtu tas pamats, uz kā mēs varētu vēl vairāk stiprināt vienotību mūsu turpmākās diskusijās. Paldies, uh, uh ministre Iva un ministra Ostrinovskis. Es nīgi pateicos par mums veltīto laiku, par šīm diskusijām prezidentūras sākums ir bijis ļoti pozitīvs solis. Es esmu informēts par to, ka jūs esat Igaunijas prezidentūru uzņēmus izdevies veikt daudz arī mūsu jomā un virzīt uh, Eiropas attīstību uz priekšu, tīpaši divos jautājumos. Pirmkārt, par sociālo tiesību pīlāru runājot, neviens vēl nezina, ko šis paziņojums, par ko šobrīd notiek diskusijas, pie, kā tas uh, konkretizēsies un uh, kāda ietekme tam visam būs. Es ceru arī ka jūs atbalstīsiet mūsu nostāju, ka tas būs, šīs sociālās tiesības būs vairāk nekā vienkārši tādi ieteikumi, bet ka tas, tā būs virzība tiešām uz sociālāku Eiropu. Un mēs arī strādājam pie, nu, tādas tāda pārpratuma uh, atsevišķās dalībvalstīs nav jau uh, runa par to, ka dalībvalstīm, kur ir eh, nu, tāds uh, vājāks sociālās aizsardzības līmenis, ka tām tagad tiks kaut kas uzspiests tāds, kas ir spēkā uh, valstīs, kur ir uh, spēcīga sociāla aizsardzība. Bet nu, ir runa par minimāliem standartiem, par to, lai šī sociālā aizsardzība būtu jūtama visā Eiropā. Mēs runājam par sociālo aizsardzību konverģenci un Eiropas sociālās dimensijas stiprināšanu. Otrs komentārs. Mēs esam sarežģītā situācijā runājot par nosūtīto dāli, darbinieku direktīvu. Arī šeit ir dažādi pārpratumi. Uh, arī EPSCO tā tad vienlīdzīga samaksa pār uh, Eh, vienlīdzīgu darbu. Tas nenozīmē, ka visā Eiropā būs eh, eh, vienlāds algas līmenis. Un es esmu gatavs atbalstīt Klodu Rēnu un Agnesu, Agnesi Jungerius. Tātad mums būtu jānoskaidro, kā tiek eh, šīs algas veidotas nacionālajā līmenī un eh, šajā jautājumā ar bloķēšanās un eh, virzība uz priekšu nenotiek. Un tagad par minimāliem ienākumiem. Es jau esmu diskutējis par uh, par uh, šiem jautājumiem ar Igaunijas prezidentūru, nu tā nebūtu prātīgi uh, runāt par Eiropas minimālo algu, bet būtu jānosaka tāds minimālais uh, algas līmenis dalībvalst, katrā dalībvalstī, kas pasargā cilvēkus no nabadzības un uh, Tas ir saistīts ar sociālām tiesībām. Tas nav nekas ideoloģisks, bet vienkārši mēs domājam par cilvēku interesēm, it īpaši par trūcīgāko tiesībām. Ja mēs uh, uh, virzītos šādā uh, virzienā, tad mums uh, tas mani priecētu, un es varu Eh, gribu teikt, ka mēs esam gatavi sadarboties ar jums prezidentos, laikā mums ir daudz, kas jādara Eiropas labā un jāķeras tagad pie darba. Paldies! So, dann haben wir. Tagad mums eh, ir eh, nedaudz palicis laika līdz nākamām punktam. Es tagad došu, va, eh, pār, nodošu prezidentūras, tas ir vadības grožus Maritai, gribu no jums šobrīd atvadīties un eh, visiem pateikties par sadarbību.

Ok, friends. Godotie draugi, sāksim mūsu priekšpusdienas sēdes otro daļu. Vispirms es vēlētos eh, sveikt tos deputē, deputātus, kur atrodas šajā zālē. Šī ir pēdējā darba diena pirms vasaras atvaļinājuma parlamentam. Un eh, tāpēc eh, īpaši vēlētos uzsvērt to uzcītību, kuri ir ieradušies šajā uzklausīšanā. Eh, mēs izskatīsim karcinogēnu mutagēnu direktīvas komisijas priekšlikumu. Mums bija ļoti laba pirmā viedokļa apmaiņa vai pirmais dokuments. Un tagad mēs izskatām jau otro komisijas ideju. Varbūt, ka ir nedaudz grūti izsakot līdzi, jo patiesībā ir divi uh, dokumenti, kuri strādā par un pie vienas direktīvas. Komisija ir skaidri pateikusi, ka tās uzdevums ir pārskatīt trešo uh, direktīvas, uh, punkt, direktīvas nodaļu, jo patiesībā ir parādījušās jaunas substances un komisija vēlas pielikt klāt vēl jaunas vielas. Šodien mūsu vidū ir gan ETC, gan arī dažādu citu iesaistīto pušu eksperti, kuri um, iepazīstinās ar savu viedokli, un mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat atvēlējuši laiku šajā vasaras mēneša vidus dienām ierasties šeit un vēlētos pateikties arī Teisenes kundzei, kur ir ieradusies šeit komisārs kundzei. Protams, mūsu komitejā ir ļoti svarīgi šeit redzēt arī prezidentūras par failu atbildīgo ministru, un tas ir Osinovska kungs, kas pārstāv prezidentūru. Uh, Osenovska kungam ir jāsteidzas projām, bet eh, vismaz iesākumā diskusijās ministra kungs piedalīsies. Un eh, es eh, ceru, ka mūsu šās dienas uzklausīšana ļaus un palīdzēs arī prezidentūrai pieņemt visiem pareizos lēmumus un ātri. Vēlētos pateikties visiem, kuri ir devuši savu ārtavu e, pēc pirmā komisijas paziņojuma ļoti labi rezultāti. Un eh, tas mūs visus mudina un stiprina tālākajā cīņā. No nodarbinātības komisijas, tātad no manas komisijas puses, mēs eh, esam gatavi uz ciešu un labu sadarbību arī turpmāk. Bet vairāk nekavēšos ievadvārdos un pirmajai dod vārdu komisārai Taisens kundzei. Tātad eh, ievadvārdiem iepazīstiniet ar komisijas priekšlikuma otro uzmetumu. Lūdzu, Taisens kundze, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, godā tie deputāti, godātais Osinovska kungs, godātie dāmas un kungi. Drošības un veselības aizsardzība darba vietā komisijai vienmēr ir bijusi ārkārtīgi tuvs jautājums tieši strādājot pie sociālas Eiropas izveidas. Un savā iepriekšējā uzklausīšanā es konkrēti pateicu, ka es personīgi um, esmu ieinteresēta ar profesionālo vidi saistītu vēža apkarošanā. Un e, jau vairākus gadus mēs strādājam pie šā vaila, par kuru šodien šeit runājam. Vispirms e, mums izdevās vienoties par direktīvas pamainīšanu. Tas bija tā kā pirmais sarunu rauns, pirmais etaps. Uh, Un, godātā priekšsēdētājs kundze, jūs toreiz bijāt referente par šo pirmo dokumentu, un es vēlētos jūs apsveikt ar panākto. Un vēlētos sveikt ar Igaunijas prezidentūru, kura ir apņēmības pilna strādāt pie šā faila. Lielas apņēmības pilna. Šodien mēs diskutēsim par otro komisijas priekšlikumu un kopā ar pirmo priekšlikumu, kas tika sagatavots jau 16. gadā, mēs ceram palīdzēt pāri par simts tūkstošiem strādājošo tuvāko piecu gadu laikā. Tātad šie te OEL, aroda ekspozīcijas robežu, mēs esam sagatavojuši e, apmēram 90 tūkstošus da, dažādu vielu, 90 tūkstoši e, dažādās e, transporta līdzekļos ir kancerogēnas eļļas, un mēs esam sagatavojuši arī papildus priekšlikumus, piemēram, ādas saskarē ar šīm kancerogēnajām vielām un arī ar citiem, citām vielām. Šobrīd dalību valstīs jau ir iedibināta E, darbība pret karcinogēnām vielām, bet apmēram 20 dalību valstīm būs jāpazemina sliekšņi, būs jāpazemina šīs vērtības. Godātie parlamenta deputāti, esam pārliecināti, ka cīņa pret eh, profesionālas e, darbības rezultātā izraisītu vēzi mums ir jādara daudz vairāk un esmu pārliecināta, ka jādara daudz vairāk uz vietām. Ko tas nozīmē? Pirmkārt jau tas nozīmē, ka eh, šis ir ārkārtīgi tehniskas dabas fails, un strādājošo aizsardzību mēs adekvāti varam nodrošināt tikai tad, ja ļoti uzmanīgi uzklausīsim zinātnieku un pētnieku teikto par to, kā tad kancergēnas vielas un vielas vispār izraisa vēzi un ietekmē strādājošo veselību. Nākamais. Uh, strādājošie zin, kā bīstams vielas tiek izmantotas viņu darbā un kādiem ir jābūt aizsargpasākumiem. Mūsu priekšlikuma ideja ir skaidra, jo nav nekādas jēgas noteikt noteikumu kopumu, kurš nekad nedarbosies, piemēram, dīzeļdegviela. Es zinu, ka ir tāda no jums, kur komisijas otrajā priekšlikumā vēlējās redzēt dīzeļdegvielu, bet gala beigās eh, mēs visi sapratām, visi sapratām, ka patreizējā brīdī vēlētos vēlreiz uzsvērt patreizējā brīdī. Noteikti ierobežojošs pasākums dīzeļdegvielai nav jēgpilni, jo darba vietā šos pasākums īstenot vienkārši šobrīd nav iespējams. Par dīzeli notiek turpmāk pētījumi, un, eh, protams, tas neatiecās uz tādām vielām un substancēm, kurām jau ir pierādīts to kancerogēnums un mutagēnums, un tas parādās arī komisijas otrajā priekšlikumā. Uh, Godātie parlamenta deputāti vēlos uzsvērt un atkārtot vēlreiz, ka komisija jau nebeigs savu darbu tikai ar šo otro priekšlikumu. Mēs esam sākuši darbu jau pie nākamā e, indīgo vielu darba un 18. gada sākumā eh, sagatavosim un publicēsim šo sarakstu. Komisija ir gatava izvērtēt arī to, eh, vai būtu jēgpilni direktīvā iekļaut arī uh, reproduktīvās veselības jaucējus. Tas attiecās arī uz tā saucamajiem hormonu jaucējiem, un komisija sagatavos savu stratēģiju. Mums ir jānovērtē riski, e, riski, kāda ir saistīti ar reprotoksiskajām vielām, un mums ir jānodrošina Eiropā strādājošo un dzīvojošo cilvēku aizsardzību no tām. Uh, Profesionālas darbības izsaukts vēzis ir traģēdija visiem, kas ar to sastopas, kā saslimušajam, tā arī viņa ģimenei un visai sabiedrībai, tāpēc esam apņēmības pilni pret to cīnīties. Ceru arī uz jūsu ieguldījumu, lai šis fails būtu labi sagatavots un tiešām uzlabotu veselību un glābtu dzīvības Eiropas Savienībā. Esmu gatavs sadarboties ar jūsu komiteju, ar referenti un ar ēnu referentiem. Paldies! Thank you, Madam Ta Paldies, Taisens kundzei. Un tagad dodu vārdu ministra kungam, kas pārstāv Igaunijas prezidentūru. Tātad ministra kungs padomas vārdā strādā pie šiem jautājumiem. Osinovska kungs, vārds jums. Thank you very much. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi. Padome vakar pieņēma pagaidu, eh, nu, pagaidu vienošanos par karcinogēnu mutagēnu direktīvas otro lasījumu, otro uzmetumu, tātad darbs notiek. Bet, eh, protams, mēs nevaram apstāties pie sasniegtā, nevaram gulēt uz lauriem. Kā jūs ziniet, vi, vienošanās pirmajā lasījumā, pirmatajā, pirmajā uzmetumā bija ļoti smagu kompromisu rezultāts. Un, uh, Par šo jautājumu mums būs jāstr, jārunā arī turpmāk un jāvienojas arī turpmāk. Protams, kā jau es teicu, mēs negulēsim uz lauriem, un komisārs Kunds to jau teica, ka eh, komisija šobrīd strādā pie trešā, eh, pie trešā saraksta, pie trešā uzmetuma, un eh, šis jautājums ir tuvs kā komisijai, tā arī padomēji. Es vēlētos mudināt parlamentu deputātu strādāt tādā pašā garā, jo tā ir visa mūsu prioritāte bijusi un būs. Un eh, to apstiprina arī šodien jūsu organizētā uzklausīšana. Gan eksperti, gan panelī atrodošies eh, cilvēki uh, pārstāv dažādas, vied, dažādas skatījumu, drīzāk, ja ne dažādas viedokļus, bet es vēlētos pateikties jums par to, ka šis jautājums jums ir tik ļoti dārgs un, protams, visiem mums aktuāls, un vēlos vēlreiz apstiprināt, ka esam gatavi uzsākt sarunas no padomas puses ar parlamentu par šo otro dokumenta melnrakstu. Priekšsēdētāji, paldies, esmu Novska kungs. Es zinu, ka jums ir jāsteidzas projām, bet paldies, ka jūs tomēr ieradāties, lai iepazīstinātu ar prezidentūras nostāju. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka jums būs vēl iespēja uzstāties mūsu komitejā un runāt ar deputātiem. Paldies jums! Uh, for... Un tagad deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus. Nu, es uh, vēlos vispirms jūsos ieklausīties, uzklausīt dažādās uzstāšanās, klausīties, ko saka kolēģi, un priekšsēdētājs kundzēs uzstāšos uh, noslēgumā, lai runātu par uh, mūsu turpmāko darbu. Ei, e... Koordinatori lūdzu, Makintājas kundze, vai vēlties ko teikt? <coughs> Thank you, man president. Paldies, priekšsēdētājs kundze. ECR grupas vārdā vēlētos pateikt, cik ļoti mēs esam eh, priecīgi par šo otro CMD direktīvas pārskatīšanas ideju. Mēs ļoti labi apzināmies, ka e, komisijas priekšlikumā ierakstītās robežvērtības ir daudzu gadu garuma detalizēta darba rezultāts. Un e, tas, e, ka lēmumi ir jāpieņem balstoties uz zinātnieku un analīžu rezultātiem, ir visiem skaidrs. Mēs nedrīkstam pakļauties dažādiem amatieriskiem centieniem iekrāsot eh, šos ziņojumus un dokumentus politiskās krāsās, tā tad jābalstās ir tikai un vienīgi uz zinātnieku teikto. Nu, pēc iespējas vairāk vismaz. Tas ir mūsu politiskā spēka pārliecības punkts lai mums izdotos sakārtot šo jomu un lai direktīva arī adekvāti darbotos, jo, kā jau jūs šeit pieminējāt, ir vesela virkne direktīvas, vairākas direktīvas, kas atrunoš, atrunā šo jomu. Lai šīs direktīvas veiksmīgi darbotos reālajā dzīvē, mums ir jāsamazina nāves gadījumu skaits un hroniski saslimušo skaits samazinot karcinogēnu mutagēnu vielu ekspozīciju. Un, lai to panāktu, mums ir jānosaka tādas robežvērtības, kuras var izmērīt, noteikt un ietekmēt konkrētajā darba vietā. Jo dažkārt man rodas iespējas, ka mēs vēlamo uzdodam par esošo un zināmā mērā pat zaudējam sajēgu, ja tā varētu teikt, zaudējam saikni ar reālo dzīvi un nosakam tādus sliekšņus un tādas latiņas, kas nav reāli izpildāmas. Runājot par arodu ekspozīciju, arodu ekspozīciju karcinogēniem un mutagēniem, ir ļoti svarīgi uzsvar likt uz labām kontrolas iespējām konkrētajā darba vietā, kā arī uz paraugu prakses iepazīstināšanu. Lai cilvēki zinātu, kādas varbūt sekas aroda ekspozīcijai, un vienmēr jau mēs vēlamies pēc iespējas zemākas robežu vērtības, pie tām nevienmēr varbūt tām būtu jābūt ierakstītām Eiropas likumos, jo Eh, dalību valstis pašas varētu to noteikt. Un arī censties, eh, lai šīs robežvērtības būtu pēc iespējas zemākas un arī izpildāmas. Bet, eh, ja robežvērtības Eiropas uzspiestas vai Eiropas noteikts būs pārāk zemas, tās izpildīt nebūs iespējams. Tā ir mana pārliecība. Samazināt ekspozīciju, varbūt pat to izskaust un mudināt uzņēmums sava uzņēmuma robežās robežu vērtības noteikt un izpildīt zem likumā noteiktajām robežu vērtībām. Uz to mums būtu jātiec. Tātad, ja konkrētie uzņēmumi varētu pat tā kā uzlabot savu performanci un samazināt šīs robežvērtības un tās arī izpildīt, tas jau būtu apsveicami. Tāpēc es uzskatu, ka ik viens priekšlikums, kas maina šīs vērtības uz leju, Tam, protams, būtu jābūt ietekmes seku novērtējuma gaismā izskatītam, jo vai tas ir izpildāms. Un iespējams, ka arī nākamais eh, dokumentu vilnis tam ir jābūt ļoti strikti pārbaudītam šīm robežvērtībām. Esmu pārliecināta, ka eh, komisijas ideja un arī eh, tā virkne ziņojumu, kur detalizēti sakā, skatās uz šīm robežvērtībām. Es domāju, ka tas tomēr ir solis pareizajā virzienā. Thank you. Are there any other members? Lielas paldies. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties? Lūdzu, Konevs kundze. Paldies! Vēža gadījumu skaits Eiropā ir visai augsts. Un nav gūta izpratne pilsoņu vidū par to, ka pastāv daudz un dažādas bīstamas vielas, kas, uz, nu, kas veicina šīs slimības izplatīšanos. Un to svarīgi atcerēties. Tāpēc mums nepieciešams iedzīvotājs izglītot. Nepieciešams izglītot darba ņēmējs par to, lai viņi paši arī raugās uz savu aizsardzību darba vietās, lai viņi zina par to, kā iespējams izmantot aizsardzības ekipējumu, aprīkojumu, tad par to jāpārliecinās arī arotbiedrībām. Respektīvi, tām jāpārliecinās, lai būtu šāds atbildīgs, um, atbilstīgs aizsardzības aprīkojums. Jo, ja šādas kultūras nav, ja šādas informācijas nav, tad rezultāti ir briesmīgi. Pēža gadījumu procentālās skaits bērnu vidū ir ļoti augsts un tā nav nekāda sakritība. Pēdējos 15-20 gados Eiropā neesam veltījuši pietiekamu uzmanību aizsardzībai darba vietās. Nu, un tas ir tas svarīgākais jautājums. Un pēc tam skatīsimies, kas notiek ar industriālajiem procesiem. Paldies! Pāris piezīmes arī no manas puses, tā kā mūsu nav īpaši daudz. tad pastāstīšu, ko mēs esam veikuši šajā jomā. Pirmām kārtām esam virzījušies mazliet citādi uz priekšu. Īstenojot korekcijas, vēlējāmies izvairīties no to jautājumu skaršanas, kas iepriekšējās sarunās jau tikuši atrisināti, kas, mūsuprāt, nav maz svarīgi. Šādu soli arī vajadzētu ievērot tālāk. Es ceru, ka pārējie ref referenti rīkosies tieši tāpat. Otrām kārtām piekrītu tām bažām, kas paustas par konkrētajām vielām, kas nav iekļautas šai otrajā pakotnē. Kad strādājām pie pirmās daļas, tad gatavojām gatavojāmies otrajā daļā skatīt divreiz tik daudz vielu un iekļaut tajā, cerot, ka arī šo vielu jautājums tiks šeit risināts, bet tomēr šķiet, ka tā tas nav noticis. Jo pirmajā daļā parlaments neierosināja sliekšņu vērtības šādām papildienām galvenokārt tieši tāpēc, ka mums teica, ka tas notikšot un tikšot darīts otrajā daļā. Un mums savukārt, protams, ir ļoti svarīgi zināt, kad un kādā veidā šāda papildu rīcība, papildu vielas tiks atkal skatītas. Lai mēs varam izstrādāt attiecīgus priekšlikumus arī par tām. Trešām kārtām zinu, ka attiecībā uz atsevišķām vielām, kā piemēram formaldehīds, ir panākta vienošanās starp sociālajiem partneriem par to, ka būs saistoši um, ierobežojumi konkrētos ārodos šai ziņā. Un daudz šīs komitejas deputāti tomēr uzskata. ka tajos gadījumos, kad sociālai partneri panākuši vienošanos, tad mums tai vajadzētu arī sakot. Nu, un tad rodas jautājums, vai mēs ievērosim šo sociālo partneru vienošanos, un ja jā, tad kad? Pāris jautājumu, un esmu pārliecināta, ka būs arī vairāk jautājumu komisārs kundzei vēlāk pēc prezidentāciju uzklausīšanas, un mums būs iespēja, protams, tos jums uzdot arī vēlākā laika posmā. Nu, protams, tā gadījumā vismaz no tiem deputātiem, kas vēl nav devušies brīvdienās. Bet, nu, lūdzu, komisārs kundze, tagad jums iespēja atbildēt uz jau dzirdētajiem jautājumiem. Paldies priekšsādātāji. Es savulaik biju pati deputāte, tāpēc labi zinu, kā tas ir pēdējās dienās pirms brīvdienām un kas jums kā parlamenta deputātam jādara, tāpēc um, vēlos, nu, pieņemt šo deputātu atvainošos un, protams, ka uh, Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem arī kādos vēlākos laika posmos par jautājumiem, kas tika uzdoti. Pirmām kārtām paldies Makintājas kundzei par šiem ievadiem, par viņas piezīmēm. Es augstu vērtēju šīs piezīmes un tiešām ir ļoti svarīgi, lai mēs strādājam pie šīm jautājuma pamatojoties uz zinātnes pierādījumiem. Uh, un lai mēs mērtiecīgi visu laiku saprotam to, ka tas, ko mēs darām, ir mēs meklējam labāko mērķiecīgo aizsardzību attiecīgai mērķa auditāriem. Šai, šai, šai, šai gadījumā tie ir darba ņēmēji darba vietās. Ir jau, protams, arī citi tiesību akti, kas ir spēkā, bet šīs konkrēti paredzēts, lai aizsargātu darba ņēmējus darba vietās. Un tā mums attiecīgi arī ir jā, konsekventi jārīkojas. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, es jums apsolīju, un arī pie šī solījuma pieturēšos, um, ka šis jautājums būs prioritatīvs. Nesen, kad runājām par drošību, drošību un veselību darba vietā, mēs teicām šajā paziņojumā, ka virzīsimies tālāk uz priekšu ar pa dažādām daļām ar šīm kancerogēnajām vielām. Šī otrā daļa lūk tagad ir nodot jūsu rīcībā. Ievadvārdos jau teicu, ka būs vēl arī trešā šīda, da, šāda daļa, jeb etaps, un vēl būs arī ceturtā. Un tas fakts, ka šobrīd vēl nav konkrētu priekšlikumu attiecībā uz pilnīgi visām un katru vielu, kas tika minēta sarakstā, tajā sarakstā, ko sociālajie partneri sagatavoja pirms vairākiem gadiem. Nu, tas varbūt ir nedaudz neveiksmīgi, bet tas nav tāpēc, ka mums nebūtu izstrādāti priekšlikumi, ka mēs, nu, tad nedarām darbu. Nē, nē, bet es tomēr labāk gribētu, ka es varu vērsties pie jums jau ar tiem priekšlikumiem, kas ir jau gatavi par konkrētām vietām, kas ir izpētīti. Es domāju, labāk tad darīt to soli pa solim šādos trīs atsevišķos posmos, nevis nogaidīt, kamēr mums tiešām ir saņemta informācija par pēdējo vielu un tādējādi šo, nu, pasākumu vilkt garumā jo tas nozīmē, ka mēs nevarētu šobrīd vēl būt šeit, jo iespējams, ka viens otrs priekšlikums nonāks pie mums tikai vēl līdz 2018. gada beigām. Un, nu, lūk, tāpēc mēs vēlējāmies rīkoties straujāk un pa posmiem pakāpeniski. Tālāk Kunevs kundzes teiktais. Protams, ka mums ir vajadzīga šī doma par to, ka darba ņēmēji tiek aizsargāti Tāpat arī piekrītu eh, nu, jūs teiktiem, ka par to jārunā. Un jūs mūsu pirms pāris mēnešiem publicētajā paziņojumā, es domāju, jūs redzēsiet, ka mēs tieši par to arī runājam. Mēs runājam par to, kas tieši reāli notiek darba vietā, praksē. Ar daudziem darba ņēmēju pārstāvjiem, darba ņēmēju organizāciju pārstāvjiem runājot, bet arī ar darba devējiem MBU runājot, es konstatēju, ka mums tiešām ir jāmaina atsevišķi tiesību akti, piemēram, attiecībā uz kancerogēnajām vielām, bet vienlaikus tiešām ir jāstrādā arī uz vietas ar domu gājienu, jo liela problēma joma saistīta tieši ar šo tiesību aktu īstenošanu. Šī iemesla pēc mēs arī lūdzām aģentūru Bilbao strādāt pie tā, nākt klajā ar vadlīnijām un tādējādi palīdzēt tīpaši mazajiem uzņēmējiem ievērot prasības. Palīdzēt viņiem, piemēram, veikt riska izvērtējumu, jo aizsardzība pret kancerogēnajām vielām jau nav saistīta tikai ar nu, veselības jautājumiem, ne, runa ir par aizsardzību, par aprīkojumu darba ņēmējiem, par iespējamo nu, kancerogēno vielu nomaiņu ar veselīgākām vielām. Uh, Un, lai to visu darītu, mums ir vajadzīgi um, šāda palīdzība. Nu, protams, viena lieta ir arī šis uh, aroda ekspozīcija, robežas lī, pra, prasība. Tā, protams, arī jāievēro, bet tā tad vienmēr darbu iespējams uzlabot, un es domāju, ka tieši tad Ja mēs kopīgiem spēkiem rīkosimies, tad arī tie, kuriem vēl šāds domu gājiens un mentalitāte nepiemīt, mēs ar šiem tiesību aktiem, ar vadlīnijām varētu viņus nostādīt uz pareizā ceļa un ļaut viņiem šīs prasības arī līdz ar to īstenot. Tātad pie šiem jautājumiem strādājam dažādos aspektos. Kā jau teicu, vispirms tiesību akti par kancerogēnajām vielām, tad īstenošanas kontroli, tālāk vadlīniju, rekomendāciju un nodrošināšanu no aģentūras puses tā ļoti aktīvi tur darbojas. Uh, un pētam šobrīd iespēju arī izstrādāt citas, eh, pētīt citas direktīvas par to, kā uzlabot to darbību. Tālāk Uvskogs kundze, jā, tas, kas ir šeit sarakstā un kas vēl nav šeit sarakstā un ko, mēs, kā, ko jūs kā parlaments varat darīt. Nu, protams, ka jūsu ziņā ir mm, kā līdzlēmējam eh, šos priekšlikumus grozīt. Protams, ka eh, mēs tikai sagatavojam šo priekšlikumu padomu un parlaments par tiem vienojas tos korģē un tam līdzīgi. Bet šai otrajā daļā, kā jau teicu, visas vielas nav, ko jūs gaidījāt, kas būs iekļauts, un tas vienkārši saistīts ar to procedūru, ko mēs izvēlam. Kā jau teicu, mums bija iespējas vai nu pārlikt visu šo otrās daļas eh, palaišanu līdz vēlākam laikam, un tad tas būtu pilnīgāks saraksts, jeb sākt darbu jau pie šīm vielām, vienlīdzīgi bācot zinātniskus pierādījumus un rekomendācijas un ietekmes novērtējumus par citām vielām Eh, un tad tās iekļaut trešajā daļā. Nu, lūk, tātad šis galīgi nav mūsu pēdējais priekšlikums. Trešais faktiski jau tiek šobrīd gatavots, nu dien, un es domāju, ka, kā jau teicu, ka būs vajadzīgs arī ceturtais posms. Sākumā mm, domāju, ka, nu, varu jums apsolīt, ka janvārī būsim gatavi ar šo trešo daļu, nu, un tad par ceturto jāsaka, šeit mums vēl nav tāds eh, saraksts konkrēts izstrādāts, ko mēs vēlētos tajā iekļaut. Tas viss būs tad. Uh, Um, nu, atkarīgs arī no jūsu idejām un domām. Lielas paldies! Tas tiešām izklausās labi. Ļoti labi, ļoti labi, ka mums būs vēl trešā šāda daļa un posms, un pēc tam arī ceturtais, un mēs ar nepacietību gaidām šo darba rezultātu. Vai ir kāds deputāts, kas vēl vēlas uzdot kādu jautājumu? Tomēr, lūdzu, Hočkungs. Lielas paldies! priekšādātāji. Es saprotu, ka mums ir vēl nedaudz laika. Un esmu pateicīgs mūsu viesiem par to, ka viņi ir ieradušies, par to, ka varēsim šodien apspriest šos draudus veselībai. Profilakse, protams, ir krietni labāka nekā pats ārstēšanas process, un tāpēc šķiet visai netaisnīgi, uh, ka iedzīvotāji saslimst tikai tāpēc, ka viņi dodas uz darbu, strādā. Un tāpēc ļoti atbilstīgi, ka mēs par šīm lietām arī spriežam. Man ir pāris jautājumu. Nu, piemēram, sievietes stāvoklī. Vai Šādos gadījumos būtu vajadzīgi konkrēti specifiski nosacījumi grūtniecēm, jo gal galā mēs taču runājam šeit par tādu maz mazītiņu cilvēciņu, kuru krietni spēcīgāk var ietekmēt šīs kancerogēnās un mutagēnās vielas. Tas ir viens jautājums. Un otram kārtām kas, piemēram, ar invalīdiem darba vietās. Vai vajadzētu varbūt speciālu īpašu regulējumu, kas aizsargātu tieši invalīdus darba vietās? Ne jau tāpēc, lai viņi būtu kaut kādā privileģētākā pozīcijā, bet ne vienkārši, lai garantētu to, ka viņi tiek aizsargāti pret kancerogēnajām un mutagēnajām vielām darba vietā. Un tad raugoties šo jautājumu par arodslimībām plašākā jomā un arī par kancerogēniem un mutagēriem šai kontekstā. vai pastāv risks, ka šādas vielas varētu konkrēti ietekmēt kaut kādas citas konkrētas cilvēku kategorijas jeb um, daļas. Taisnība. Taisnība, kundze, lūdzu. Paldies. Grūtnieces, invalīdi, vai mums ir un vai būtu vajadzīgi īpaši noteikumi? Es domāju, ka mums ir vajadzīga tāda pieeja, kas ļauj aizsargāt pilnīgi visus. Tāda ir darba, tāds ir darba devēja pienākums, atbildība, pārliecināties, ka darba ņēmēji ir aizsargāti. Un līdz ar to gan grūtnieces, gan invalīdi strādā tādā tikpat aizsargātā vietā. Vai mums ir vajadzīgi specifiski noteikumi? Nu, nezinu, es tā teorētiski varētu iedomāties, ka tāds varētu būt, bet es nezinu, vai tas tiešām būtu aktuāli to iekļaut šajā tiesību aktā Es domāju, tādā gadījumā mums arī vajadzētu vispirms vēl konsultēties ar ekspertiem, ar um, zinātājiem, jo es personīgi uz to nevaru pateikt. Man liekas, ka to, to jums nevar pateikt, bet šī konkrētā tiesība akta kontekstā tas nav tik aktuāli. Bet tā kā jūs runājat arī par invalīdiem, tad gribēju izmantot šo iespēju, lai lūgtu parlamentam nedaudz pasteidzināt darbu. Uh, pie ziņojumu par pieejamības tiesību aktu. Tas, ka nav saistīts ar veselību un drošību darbā, bet drīzāk ar piekļuvi darba vietai, kas tad tiktu atvieglota tieši invalīdiem, tad viņi varētu vieglāk gan darbu atrast, gan dzīvot neatkarīgi no viena. Bet šis priekšlikums, jāsaka, nu jau vairākus mēnešus, tā teikt, ir iestrēdzis parlamentā. Un es zinu, ka atbildīgā komiteja ir IMCO, protams, bet varbūt, ka jūs arī varat savus kolēģus IMCO, nu tā teikt, mazliet pabikstīt lai darbs risinātos straujāk, jo tur tiešām ir specifiski noteikumi tieši attiecībā uz invalīdiem, un es gribētu cerēt, ka mēs varēsim drīzumā parādīt invalīdiem arī, ka mēs par viņiem tomēr rūpējamies no daudziem un dažādiem aspektiem raugoties. Vai ir vajadzīgs tad speci specifisks cilvēku kategorijas? Nu, es iedomājos, ka tas varētu būt iespējams, bet, kā jau saku, šobrīd nevaru um, uz šādu ideju nekā konstruktīvi atbildēt. Paldies! Paldies, Taisens kundze. Un tālāk ķersimies pie mūsu uzaicināto ekspertu uzklausīšanas. Pirmā no tiem ir Andrē Hartviga. Viņa ir no zinātniskās arodu ekspozīciju iestādes un mums ir arī citi pārstāvi šeit. Elke Šnaidere piemēram, no profilakses un pētniecības vienības Lorants Fogels, kas ir e, vecākais pētnieks no Eiropas arotbiedrību institūta un Rebeka Smita no Business Europe. Visiem šiem četriem ekspertiem tiks dot iespēja nākt klājā ar nelielu ievadu, bet vispirms došu vārdu Andrijai Hartvigai. Lūdzu. Well, thank you very much. Liels paldies par uzaicinājumu šeit ierasties un pastāstīt par mūsu pieju uh, darbā ar kancerogēnām vielām. Mēs esam zini, zinātniskā komiteja arod ekspozīcijas robežu jautājumā, un mēs vēlētos ieteikt uh, sniegt uh, zinātniskus konsultācijas par ķīmiskām kancerogēnām vielām. mēs cenšamies uh, klasificēt vai iedalīt kancerogēnās vielas attiecībā uz uh, ne, uh, zemiem ekspozīcijas līmeņiem. Pēdējo 20-30 gadu laikā ekspozīcijas robežas ir pazeminājušās ievērojami, un ir svarīgi izvērtēt, kas kāda ietekme ir uh, šiem zemākiem uh, līmeņiem. Mēs uh, izmantojam datus par ekspozīciju darba vietā, tāpat par kancerogēno iedarbību uz dzīvniekiem un arī par tātad ķīmiskām kancerogenām vielām un mēs uh, atsevišķos gadījumos varam uh, sniegt uh, datus, balstoties uz veselības ietekmi vai arī balstoties uz aprēķiniem, uz zinātniskiem datiem, bet atsevišķos gadījumos mēs nespējam dot ne arodu ekspozīcijas robežu priekšlikumu, ne arī um, tīri tādu uh, matemātisku aprēķinu un nevaram noteikt, kādas ekspozīcijas robeža tiešām ir droša darba vietā. Šeit, šajā grafikā tas ir atspoguļots. Teiksim, izmantojot uh, eksperiments ar dzīvniekiem vai um, balstoties uz ekspozīciju darba vietās. Mums ir dati, ko mēs varam salīdzināt ar um, augstāk, mums ir dati par augstām ekspozīcijas robežām, bet um, nevienmēr ir dati par zemu ekspozīcijas robežu. Atsevišķos gadījumos šeit var ekstrapolēt lineāri bet atkarībā no vielas, kancerogēnās vielas iedarbības veida, eh, kancerogēnā darbība izpauž tikai pie augstākas koncentrācijas, teiksim, ja eh, tas nu, šeit nav iedarbība uz DNS, šeit ir eh, zaļā līnija vai ir vielas, kā pie zemākās robežas ir zemāks risks un pieaugot e, šim līmenim pieaug risks un e, var būt arī e, tādi gadījumi, kad šajā zem, zemās ekspozīcijas diapazonā ir augstāks risks, bet uh, Ja šādu datu nav, tad mēs piemērojam lineāru uh, scenāriju. ko mēs uh, cenšamies darīt. Tātad mēs nodalām pēc darbības veida. Ir kancerogēni, kam ir genotoksiski ietekme un kam nav genotoksiskas ietekmes. Un tas ir ļoti būtiski. Ja ir kancerogēni, kas iedarbojas uz DNS, tad var paredzēt, kā pat uh, pie zemām ekspozīcijas līmeņiem tomēr var rasties mutācijas. Protams, pie zemāka ekspozīcijas līmeņa risks ir zemāks, bet nav iespējams definēt ekspozīcijas robežas, kas būtu drošas un kur nekāda riska nebūtu. Un tādēļ šīs vielas mēs analizējam, ja mums ir pieejami dati, mēs um, matemātiski aprēķinām risku, ja ne, tad mēs uh, nekādus uh, līmeņus nenosakām, bet mēs uh, norādām, ka tās ir kancerogēnas vielas un ekspozīcija jābūt pēc iespējas mazai. Bet ir arī kancerogēni, kam nav genotoksiskas iedarbības, bet, teiksim, tā. Uh, tās šīs vielas ietekmē šūnu dalīšanos vai citus netiešus mehānismus, kas veicina kancerogēno iedarbību. Un šajā gadījumā var būt tāds ekspozīcijas līmenis, kas ir drošs, un mēs varam piedāvāt arodu ekspozīcijas robežas balstoties uz veselības datiem vai arī var būt norādes par šāda veida iedarbību. Un līdz ar to mēs ierie, ierosinām četras grupas, tās nav tādas nu, skaidri definētas kategorijas, bet mēs uh, cenšamies nošķirt uh, iedarbības uh, veidu, kur, teiksim, A grupa, kur ir risks arī zemā līmenī, B, kur mums nav īstas pārliecības, bet uzskatām, ka darbība tāpat kā A grupā, D grupa, kur ir iespējams noteikts slieksni, un C grupa, kur mēs uzskatām, ka ir liela varbūtība, ka praktisks slieksnis uh, varētu pastāvēt, un mēs uh, Eh, piedāvājam šo ārodu mm, ekspozīcijas robežu balstoties uz veselības datiem. Tālāk eh, eh, genotoksisko kancerēgēnu gadījumā A un B grupa nav uz veselības datiem valstoties iespējams noteikt ārod ekspozīcijas robežu. Mēs varam sniegt riska um, prognozes, aprēķinus, balstoties uz uh, ekstrapolāciju, izmantojot datus par cilvēku ekspozīciju un uh, eksperimentiem ar dzīvniekiem. Tālāk uh, par uh, ir arī vielas, kur, um, teiksim, kuras var ievietot D vai C grupā, bet ir kāds slieksnis, kur um, kancerigānā ietekme uh, ir nenozīmīga. Mēs, uh, protams, uh, dodām priekšroku epidemioloģiskiem datiem, uh, labāk, ja mums ir dati par cilvēkiem attiecībā uz šīm kancerigēnām vielām, tāpat mēs ņemam vērā eksperimentus ar dzīvniekiem un tajos gūtos datus un arī mehānistiskos uh, datus, kas ir publicēti zinātniskā literatūrā, lai varētu eh, izvērtēt reakciju uz eh, zemām devām. Minēšu divus piemērus. Jā, es gribētu atkal. Ka lai uz ekrāna parādās mana prezentācija. Labi, viss kārtībā. Tātad viens piemērs ir Chroms 6. Tas ir kancerogēns uh, cilvēkiem un dzīvniekiem, ir kancerogēns, mutagēns, uh, ietekmē DNS uh, veidošanos pa, nu, mēs eh, nevaram um, aprēķināt droši ekspozīcijas robežas eh, un ievietojam to A eh, grupā pēc ekstrapolācijām attiecībā uz plaušu vēzi, bet ir citi metāli, piemēram, niķelis un kadmijs, arī tie ir kancerogēni cilvēkos un eksperimentos ar dzīvniekiem, tiem ir cits darbības veids, tie, tiem nav tiešas genotoksiskas iedarbības, bet tie drīzāk uh, ietekmē DNS mm, uh, reģenerācijas procesu un var paredzēt uh, praktiskus sliekšņus, bet ja mēs uh, runājam uh, Eh, par eh, kancerogēniem var arī paredzēt nekancerogēnu ietekmi arī niķelim un kadmijam, arī pie zema um, ekspozīcijas līmeņa. Tātad uh, niķelim ir toksiska ietekme uz plaušām un kadmijam uz nierēm, un tādēļ ir jānodrošina aizsardzība ne tikai pret kancerogēno, bet arī citu toksisko iedarbību un jāpasargā strādājošie gan pret orgānu toksisku iedarbību, gan pret kancerogēnu iedarbību. Tad mēs uh, izmantojam visus uh, zinātniskos datus, sniedzam uh, ierosinājumus par sliekšņu noteikšanu jo mēs nenodarbojamies ar to, vai mūsu uh, padomus ir reāli iespējams uh, īstenot darba vietās, bet mēs uh, nākam klajā ar priekšlikumiem, kas mūsuprāt no veselības viedokļa būtu vislabākie. Lielas paldies par uzmanību. Paldies par šo uzstāšanos. Tagad došu vārdu Elkei Šnaiderei kura pārstāv Eiropas eh, darba drošības un veselības aģentūru. Paldies, komisārs kundze, godātie deputāti. Vēlos pateikties eh, nodarbinātības komitejas priekšsēdētājiem par to, ka esmu atkal uzaicināta uz uh, Uh, šo sanāksmi, lai informētu par mūsu veikto darbu. Es gribētu runāt par juridisko un zinātnisko perspektīvu un runāt arī par profilaksi darba vietām. Es nelasīšu visus skaitļus, kas redzam šajos slaidos, bet es gribu pievērsties diviem vēstījumiem. Jūs noteikti esat dzirdējuši par to, ka 4 līdz 8 procenti uh, arod uh, saslimšanu ar vēzi ir saistītas ar ekspozīciju darba vietās Un uh, atsevišķu vielu gadījumā šīs līmenis ir daudz augstāks nekā citām vielām. Tālāk gribu norādīt, ka daudzas no kancerogēnām vielām ir konstatētas balstojoties uz ekspozīciju darba vietās un uh, arod saslimšanām. Ļoti nu, tāds uh, zīmīgs piemērs ir asbests vēl uh, viens apstākļus būtu jāņem vērā, proti darbinieki ir pakļauti vairāku kancerogēnu vielu iedarbībai vienlaikus. Un šajā tabulā jūs redzat, piemēram, mehāniķi un uh, metinātāji var būt pakļauti, teiksim, divu uh, kancerogēnu vielu vienlīdzīgai vienlaicīgai iedarbei. Bet eh, tas attiecas ne tikai uz rūpniecībā strādājošiem, bet tāpat var attiekties arī uz pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, friziera eh, ir pakļauti eh, dažādu šķīdinātāju un citu kancerogēnu vielu iedarbībai. Ietekmes novērtējums un veselības ieguvuma novērtējums, veicot uh, vēža profi, saslimšanu profilaksi, kancerogēnām vielām parasti ir vairāku veidu ietekme, gan uh, sensitīvizācija, gan arī var būt ietekme uz elpošanas sistēmu, uz ādu un tāpat var būt toksiska ietekme dažādos veidos gan norijot, ielpojot kontaktā ar ādu. Dažām vielām ir arī kairinoša ietekme, propilētilēns var arī Uh, iedarboties aprēbinoši un uh, palielināt uh, nelaimes gadījumu risku darba vietā. Un uh, ir uh, svarīgi apzināties, kāds uh, labums ir no šādiem uh, maksimāliem sliekšņiem un ka ieguvums ir ne tikai vēža saslimšanas novēršana, bet arī tas, kā attīstās paaugstināta jutība, kā rodas darba nespēja šādos gadījumos. Pašreizējais priekšlikums var dot lielāku ekonomisko labumu nekā tikai saistībā ar vēža saslimšanas novēršanu. Gribu minēt divu mūsu publikāciju rezultātus. Pirmais ir pētījums dalību valstīs par to, kāda ir uh, uh, aroda uh, ekspozīcijas robežu noteikšana un darbība, un kā otrs pētījums par to, kā uh, tiek uh, pētīt šīs profesionālās arodas saslimšanas un uh, kancerogēnu robežu ekspo, ekspozīcijas robežu noteikšanu. Un uh, veicot uh, ietekmes novērtējumu, pētījumos netiek iekļauts paklāpojumu sektors un tāpat uh, neaizsargātiem darbiniekiem uh, Eh, varbūt šīs ekspozīcija tiek par zemu vai neatbilstoši novērtēta. Mēs tāpat konstatējām no šiem pētījumiem. Eh, ir ļoti ierobežota stratēģija, kas būtu vērsta uz eh, vēža pacientu atgriešanās, atgriešanos darba vietā. Eh, iepazīstoties ar pētījuma rezultātiem, eh, ir jādomā par vielām, kas rodas procesā, piemēram, policikliskie aromātiskie eh, ogļūdeņa raži, kas veidojas dažādu vielu sajaukumos un uh, Mm, dažkārt ir grūti prognozēt šādu vielu rašanos, jo tie rodas degšanas procesā. Un, teiksim, tiek izvirz, izvēlēta viena galvenā viela, piemēram, benzopirēns, uh, un tiek mērīts tās uh, līmenis. Uh, tiek pārsvarā pētījumos iekļauta rūpnieciskā darbība, bet Austrālijā un Kanādā uh, Uh, tiek pētīti apstākļi arī lauksaimniecībā, restorānos, pavāriem, bet arī ārkārtas uh, reaģēšanas dienestu darbinieki un citi, piemēram, ugunsdzēsēji, kas arī ir pakļauti šādai iedarbībai, tāpat arī uh, ķirurģijā strādājošiem, mm, kuri saskaras ar lāzeru manipulāciju radītiem dūmiem, kas arī satur uh, policikliskos og, ogļūdeņa ražus. Tā tad būtu jādomā par papildu aizsardzības pasākumiem operāciju zālēs, piemēram. policikliski aromātiskie ogļūdeņi eh, raži eh, arī izraisa ādas skairinājumu un uzsūcas caur ādu, un tādēļ būtu jādomā par to, kā novērst kontaktu ar ādu, un arī tas būtu viens no profilakses pasākumiem, un par to būtu strādājošie labāk jāinformē mm, vērtējot uh, mm, to, kā tiek veikt pētījumi, mēs pētījām arī to, kā mm, pētījumos tiek iekļauti mazāk aizsargātie uh, darbinieki, piemēram, jaunieši. Par uh, šīm strādājošo kategorijām ir pieejams ļoti maz datu apjoms, jo viņi var strādā uz īstermiņa līgumiem vai uh, vai pagaidu darba līgumiem, viņi arī, eh, viņiem ir maza pieredze eh, attiecīgajā darbā. Nacionālie pētījumi eh, liecina par to, ka jaunieši varētu būt pat vairāk pakļauti kancerogēnu vielu uh, iedarbībai minēto apsvērumu dēļ un varbūt pakļauti vairāk kancerogēnu vielu iedarbībai vienlaikus un pat augstākā līmenī nekā vidēji strādājošie. Un secinājums tāds, ka jauniešu ekspozīcijas laiks varētu būt ilgāks nekā citiem strādājošiem, un ja mēs palūkojamies uz mācekļu situāciju tādos uh, darbos, kur strādā rokām vai, vai teiksim, frizieru mācekļus, nu, šī situācija joprojām nav pietiekami izvērtēta, bet visi šie apstākļi būtu jāņem vērā. Tagad otrs ziņojums. Par arodu ekspozīcijas robežām dalību valstīs no šā ziņojuma, tas gan ir diezgan jau uh, sen sagatavots, bet mēs varam uh, uh, izdarīt zinām secinājumus. Tātad šīs robežu vērtības ir atšķirīgas dalību valstīs. Uh, šādas robežu noteikšana prasa ilgu laiku un uh, tiek arī pārņemti līm, šie, šīs vērtības, robežvērtības no citām dalību valstīm, tā tad notiek informācijas apmaiņa, bet galvenās grūtības, ar ko saskars dalību valstis, tām vienkārši pietrūks datu par ekspozīciju, nav pieejami toksikoloģiskie dati un arī ir grūti panākt vienošanos vai vienprātību. Uh, visi šie uh, apstākļi liecina par to, ka būtu tiešām um, solis uz priekšu, ja tiktu noteikts Eiropas līmenī šīs ārodu ekspozīcijas robežas. Pētījums, kur pavisam nesen um, īstenojām, lai paraudzītos, vai var tu, mūsu pētījumu salikt kopā ar pārskatu par kancerogēniem un mutagēniem darbā, un vakar mēs saņēmām pētījumu rezultātus, kuros jau patiesībā parādās ieteikumi mainīt uz metodoloģiju, kāda tiek piemērota Austrālijā, un mēs runāsim par to, vai eh, pārskatu Eiropas līmenī varētu vērtēt pēc, varētu veidot pēc šādas metodoloģijas. Un, protams, mums ir jānovērtē, cik daudz eh, strādājošo ir pakļaut ekspozīcijai, eksponēšanai, ekspozīcijai. Otra iniciatīva, ar kuru vēlētos jūs iepazīstināt, ir mūsu veselīgas darba vietas kampaņa, kuru 18. un 19. gadā īstenosim. Un šeit esam uzsvēruši divus momentus. Pirmais, protams, ir palielināt izpratni par tiem riskiem, kāda ir karcinogēnu, mutagēnu ekspozīcijai, un otrs ir aizsargāt strādājošos ar pavisam konkrētiem aizsardzības pasākumiem ļoti augsta riska darba vietās. Vai nu šie strādājošie ir fizioloģiski vairāk pakļauti ekspozīcijai, vai arī citi apstākļi, kas risku palielina. Vai arī varbūt strādājušo neapzināšanās par pilnu risku. Arī runājot par dzimumu aspektu, piemēram, pakalpojumu sektorā strādājošo apzināšanās riska ekspozīcijai nav pietiekama. Tas attiecās, piemēram, uz veselības jomā strādājošo, veselības aprūpas jomā strādājošo vai arī virtuvēs strādājošo sieviešu izpratni par karcinogēniem, kas ir degošā eļļā. Tā tad ir vesela virkne pasākumu un ir vesela virkne arī vielu, kas e, var izlaisīt nevēlams veselības efekts darba vietā. Vēlētos izteikt arī karcinogēnu apkarošanas e, ceļu karti, kas tika sagatavota Nīderlandes prezidentūras laikā, un tika sagatavots arī rīcības plāns vairāk gadu garumā, Eh, darbs turpinājās Austrijas prezidentūras laikā, un mēs eh, esam apņēmības pilni ik gadus organizēt konferenci vai vismaz semināru, kurā arī mēs sagatavotu informatīvu bukletu par to, kas tad ir panākts un kas notiek. Un šogad mēs esam uzsākuši tā saucamo Eiropas darba vieta 3A un pa 3A. Plus, un da, eh, dalību valstis var konkrēti nākt klajā ar piemēriem, ko tās dara, lai iepazīstinātu ar karcinogēniem darba vietā, un Nīderlandes sadarbība ar uzņēmumiem par kancerogēno vielu aizvietošanu, ja tas ir iespējams. Un um, arī um, ekspozīcijas silīcijām ir devusi ļoti labus rezultātus izvēr no tām. Un visbeidzot par rehabilitāciju un atgriešanos darba vietā pēc izārstēta vēža. Un um, vispasaules vēža dienā mēs nopublicējām pētījumu, kā arī 5. oktobrī organizēsim semināru, kurā Esam uzaicinājuši dažādas biedrības, kas cīnās pret vēzi, un esam uzaicinājuši arī dažādas eh, pētniecības iestādes, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem pētījumu rezultātiem. Un ir arī dažādas atbalsta schēmas eh, strādājošajiem, kas pārcietuši vēzi no tā izvasaļojušies, nonākt atpakaļ darba vidē. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad eh, dod vārdu Fogu kungam, kas ir Eiropas eh, arotbiedrību asociācijas eh, pārstāvis. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par desmit minūtēm. Uh, Paldies! Es runāšu Eiropas arotbiedrību konfederācijas vārdā, un pirmā lieta, ko vēlējos jums teikt, ir tas, ka par pirmo pakotni panākt, kom, panāktais kompromiss ir liels solis uz priekšu ceļā uz darba ņēmēja aizsardzību darbā. Un jāatzīst, ka Eiropas parlaments šeit nostrādāja dzinēja lomu rezultātu sasniegšanā un nonāca pie vairāk kā 85% vairākuma atbalsta uh, ar saviem grozījumiem, un šie grozījumi pilnīgi noteikti bija tas atbilstīgākais pamats tālākam darbam, tāpēc parlamenta labā griba izveidot tādu tiesību aktu aizsardzību, kas būtu ambicioza un tam līdzīgi, jau ir izpaudusies darbā un vainagosies ar panākumiem. Un tāpēc patiešām ceram, ka arī turpmāk eh, darbā pie šīs otras pakotnes eh, būs tikpat lieliski rezultāti. Es negribu runāt pilnīgi visiem manas prezentācijas punktiem, jo daudz kas tika pateikts, bet es domāju, ka galvenokārt svarīgi ir tas, ka nepieciešams pārdomāt par to, ka tajā brīdī, kad pieņemam tiesību aktu par darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi, ir ļoti svarīgi uh, pieturēties līguma prasībām pašā augstākajā mī, līmenī ir jāaizsargā cilvēku dzīvību un veselību, un tas jādara visās ES politikās. Tātad aizsargājot darba ņēmējus pret kancerogēniem, arī ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka nedrīkst izmantot kaut kādus dubult, dubult morāles. Respektīvi, tajā brīdī, kad runājam par darba ņēmējs, tad pēkšņi izrādās, ka ekspozīcija riskam ir kaut kādā līmenī pieņemama un krietni augstākā līmenī nekā tas ir, piemēram, pārējos gadījumos, citos tiesību aktos. Nu, vienalga, tad, kad, piemēram, runāts par, pār, kur, piemēram, runāts par pārtikas nekaitīgumu vai ķīmiskajām vielām un tam līdzīgi. Un tāpēc es domāju, ka tas ir tie tāds politiskais kriterijs šajā gadījumā. Respektīvi, jāsako līdzi, lai būtu tikpat augsts aizsardzības līmenis attiecībā uz cilvēku veselību, gan specifiskos tiesību aktos, kas attiecas, piemēram, uz darbiņēmēm aizsardzību, gan arī citās politikas jomās. Nu, lūk. Tālāk runājot par šo konkrēto priekšlikumu, ko komisija iesniegus un ko mēs saucam par šo otro posmu attiecībā uz kancerogēno vielu direktīvas pārstrādāšanu. Mēs esam ierosinājuši virkni grozījumu no savas puses, un eh, tie, protams, attiec uz šo otro daļu, un konkrēt uz pirmo pielikumu un trešo pielikumu šai direktīvā. Kāda ir pirmā pielikuma loma? Ļoti svarīga, jo pirmais pielikums paredz sarakstu eh, ar vielām, kas varētu pakļaut darba ņēmēju vēža riskam netik daudz par um, tirgu palaistajām vielām, bet par virkni tādu rūpniecīgu, rūpniecības procesu un pasākumu, kas var um, savas funkcijas laikā radīt šādu bīstamu ekspozīciju un kas tālāk var radīt, um, nu, izraisīt vēzi. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tieši šajā gadījumā ar šiem procedūrām tiek arī noteikti direktī, noteikts direktīvas aptvērums. Jo, piemēram, ja pašas vielas tiek definētas kā kancerogēnas, un tās, protams, automātiski piekrīt šai aptvērumā, bet, ja ir, piemēram, vielas, kas vēl nav klasificētas kā tādas, bet tāpat laikā atbilst šiem klasifikācijas kritērijiem un procesiem, tad tās tik un tā automātiski tiek iekļautas direktīvas aptvērumā. Līdz ar to ir vajadzīgs šis pirmais pielikums un svarīgi, lai šai pirmajā pielikumā tiktu ietvert lielākās, ietvertas lielākā daļa situācijas eh, darba vietās, kur šādi procesi notiek. Un no šī skatu punkta raugoties, mēs aicinām komisiju paskatīties arī uz virkni dokumentiem un pētījumiem, kas ir jau pieejami, piemēram, lūk, saraksti, ko izveidojuši Nīderlandes varas iestādes, eh, sabiedrības veselības institūts šai valstī. Viņiem tā tad ir jau šāds saraksts ar procesiem, tāpat arī ir arī arotbiedrību organizācijas sastādīts līdzīgs saraksts. Un šie saraksti tiešām, eh, nu, tīri globālā līmenī ir visai līdzīgi, pārsvarā visi tie paši procenti arī visos šais sarakstos ir iekļauti. cenšoties aptvert pēc iespējas lielāko daļu reālo ekspozīciju, mēs domājam, ka ir svarīgi integrēt pirmajā pielikumā arī, piemēram, dīzeļmotoru emisijas, jo, diemžēl, tās tiešām ir ļoti, rada ļoti būtisku ekspozīciju darba ņēmējiem Eiropā. Um, te, protams, varam iedzināties arī detaļās. Tāpat nepieciešams šeit ietvert arī uh, daļiņas un dūmus, kas rodas kaučuka apstrādes rezultātā. Nu, tā tad nepieciešams paplašināt direktīvas aptvērumu arī uz atsevišķu um, citām situācijām, kas saistīts ar uh, šāda veida iespējumu ekspozīcijas riska radīšanu, un tas, protams, attiec arī uz policikliskajiem maramātskajiem ogļūdeņražiem. Nu, un te domāju tieši par dīzeļmotora uh, tvaiku, jo šās emisijas iestā, iestrādājot pirmajā um, pielikumā, mēs uh, vēršamies pret šāda veida ekspozīciju ekspozīcija, un tas atbilst arī starptautiskajiem pē, bēžu, pētniecības, pē, bēžu pētniecības institūta datiem. Un tas, protams, savukārt nozīmē, ka mums ir nepieciešams obligāti rīkoties šai jomā. Turklāt, ja skatāmies uz datiem, ko sagatavojas komisija savā ietekmes novērtējumā, tad mēs arī varētu izmant, izvairīties no ļoti būtiska riska. Diemžēl lai arī komisija to bija paredzējusi pirms vairākiem gadiem, dīzeļmotora emisijas tomēr nav iekļautas šeit otrajā, šai otrajā posmā. Dažādu iemeslu dēļ, bet, manuprāt, tie tomēr nav visai zinātniski pēc sava rakstura. Drīzāk tas ir tāds lobby darba rezultāts, kas faktiski ir burtiski safabricējuši šīs šaubas, uh, Eh, vēršoties pret zinātniskiem faktiem. Tādējādi, piemēram, ierosinot, ka šie vecie motori, kas tikuši rad, radīti iepriekšējās paudzēs, un jaunie motori kaut kādās atsevišķās kategorijās tiek iekļauti, bet tas pilnīgi nav aktuāli šajā konkurētajās eh, direktīvas gadījumā, jo te mēs nerunājam par to, ar kāda veida mm, aparatūru strādā, bet gan par to, ko šī aparatūra rada, kā sekas, kā procesus, kā emisijas. No otras puses, skolu atzinumā kas tika pieņemts 16. gada decembrī, eh, tika uzsvers likts eh, uz pētījumiem, kas veikti ASV, un šajā pētījumā, jāsaka, ir pilnīgi citi rezultāti, nekā komisija konstatēja savu darbu rezultātā. Nu, lūk. Tur konstatēts, ka, piemēram, dīzeļmotori kas izmantoti toksikoloģijas analīzes rezultātā, ir vismaz četras dažādas profilaktiskas sistēmas iespējams, bet tas neatbilst realitātei darba vietās. Un pamatoties uz šo pētījumu, jāsaka, nu, nekādi konkrēti secinājumi izdarīti netiek. Te pārsvarā runāts, par, runājam par pētījumu, kas kas eh, nu, runāja par tādiem transporta līdzekļiem un tādiem motoriem, kas atbilst jaunākajām norm, ražošanas normām. Tālāk par trešo pielikumu. Es teiktu, ka tiešām jādomā par kritērijiem, kas tiek izmantot, lai noteiktu sliekšņu vērtības. Šiem kritērijiem ir jābūt tādiem, kas ļauj aptvert eh, pārsvarā visas reālās situācijas, kā, un tas tam jātiec gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem. Uz to es gribētu uzstāt. Jo uh, ja mēs gal galā ar šiem kritērijiem cenšamies identificēt e, ekspozīciju strādājošām sievietēm, tad vienlaikus, protams, ir vajadzīga arī kaut kādas sliekšņu vērtības attiecībā uz e, šādiem statistikas datiem par ekspozīciju um, arī citos sektoros. Šo sliekšņu vērtību mērķis, protams, samazināt šo arodu ekspozīciju apjomu vismaz līdz, eh, nu, vismaz uz, līdz zamākam līmenim, kas tiek novērots šobrīd. Protams, te jābalstās uz paraugu praksi, tas ļoti svarīgi ir kaut kādas steikšņu vērtības, kas jau noteiknas virknē Eiropas dalību valstu nacionālā līmenī, un iespējams, ka var izmantot tieši šo pieredzi dalību valstīs, lai definētu robežu vērtības arī ES līmenī un, protams, tam jābūt konsekventi saskaņotam arī ar citām politikas jomām, piemēram, ar rīč e, regulu un tam līdzīgi, jo, ja to ņemam vērā, tad redzam, ka daudz vienkāršāk būs arī definēt šīs sliekšņu vērtības un ekspozīcijas limitus. Tāpat vajadzīga konsekvence attiecībā uz e, atlikušo risku aizsardzības uh, līmenim, aizsardzības apjomam, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ir tādas vielas, kas ilgāk atstāja šo papildu risku, un tad ir tādas, kur, piemēram, šis risks ir salīdzinoši zems. Šā, šiem procesiem tomēr jābūt ļoti pārskatāmiem, un tāpēc mēs atbalstām parlamentu prasību ievietot trešajā pielikumā jaunu kolonu, kur tiktu runāts par šo papildu atlikušo risku un šī riska vērtību konkrētajām vielām kas attiecas uz šo otro etapu, otro posmu, te mums ir pieci priekšlikumi, detaļās es to neiedzināšos, jo šī informācija jums ir pieejama. Un šie priekšlikumi lielākoties attiecas uz trim vielām par kurām komisija šīs izliekšana vērtības vēl nav noteikusi. Tātad formaldehīdi, viens un tad divas vielas, attiecībā uz kurām mēs pieprasām ierosināto vērtību, tādu kā to noteikusi komisija, eh, vai nu samazināt, respektīvi pieprasīt to vēl zemākā līmenī, un te runāju par tikloretlēnu, te ir ierosināts 5 eh, eh, mg uz šo vienību, bet mēs domājam, ka lielākoties uzņēmumi, kas strādā ar šo vielu, šobrīd jau izmanto 3 līdz 5 mg, tātad jau mazāku daudzumu ehm, nekā to, ko noteikus, no, kas noteikts trešajā pielikumā. Nu, lūk, detalizēti visos ierosināties grozījumos neiedziļināšos, to šo darbu jūs noteikti veiksiet turpmākajos mēnešos kopā ar referentiem šeit parlamentā, bet es vienkārši lūgu, domāju, ka kriteriji jānosaka pamatot uz tādiem, pa, nu, pam, tādiem faktiem, kas ir ļoti konkrēti pēc savu raksturu. Thank you, Mr. Paldies. Paldies eh, Fogelkungam. Un tagad dod vārdu Rebekai Smitai, kura ir biznesa Eiropas sociālās nodaļas departamenta vadītāja. Lūdzu, Smits kundze, paldies eh, Paldies un par šo uzaicinājumu un par šīm diskusijām šodien. Tā tad ļoti pateikam, ka jūs esat uzaicinājis sociālos partners dalīties ar viedokli. Protams, ir svarīgi uzklausīt abu pušu viedokli un arī pirmajā izskatījuma, direktīvas pārskatījuma vilnī mēs par to jau runājām. Un patiesībā šodien runāšu līdzīgā garā, kad jau tikāmies pirmo reizi. Vēlētos pateikt, ka mēs, kā darba ņēmēji, atbalstam komisijas ideju šajā otrajā pārskata kopumā dokumentā. Un lielos vilcienos atbalstam komisijas centienus, ka karcinogēnu un mutagēnu direktīva ir jāpārskata un atbalstam arī veidu, kādā veidā komisija to dara, jo direktīvā ir jāieraksta visas karcinogēnās un mutagēnās vielas. Atbalstam arī to, ka komisija savā priekšlikumā ir balstījusies uz eh, konsultatīvās komitejas ieteikumiem. Tā ir eh, darba drošības konsultatīvā komiteja, un 28 eh, dalību valsts un to atbildīgie dienesti arī ir devuši savu artavu šajā darbā, un, kā jau šeit izskanēja, ir tikus ņemts arī akadēmisko aprindu ieteikumu vērā. Uh, Iespējams, ka process, kas e, noteikti būs garš, izskanēs dažādi viedokļi, bet e, vienmēr ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka strādājam mēs kopā ar OSH un arī ar šo konsultatīvo komiteju. Mums ir jāvienojas par vispārējiem robežvērtības skaitļiem. Un ir svarīgi, lai šīs robežvērtības, kuras šobrīd komisija ir tā kā ierakstījusi dokumentā, balstoties uz konsultatīvās komitejas ieteikumiem tiktu ierakstīta likum, likumā. Tātad šajā otrajā pārskatītajā redakcijā ir iekļautas vairākas karcinogēnās un mutagēnās vielas. Tas ir apsveicami, un tomēr mēs vēlamies atbalstīt komisiju, uzskatām, ka komisijas vielu izvēle šobrīd ir vērtējama kā pareiza un adekvāta. Un priekšlikumi, ka vajadzētu direktīvā ierakstīt jaunas vielas vai jaunas robežvērtības, arī to atbalstam, bet tam ir jābalstās tikai un vienīgi uz zinātniski pierādītiem datiem. Lai nebūtu tā, ka direktīvā parādās vielas, kuru karcinogenitāte vai mutogenitāte būtu apšaubāma. Vēl vēlētos piebilst to, ka e, sliecos piekristam, ka runājot par direktīvas īstenošanu dzīvē un robežvērtību īstenošanu darba vietās un ievērošanu darba vietās, lai šīs robežvērtības e, būtu izmērāmas un lai ikvienā darba vietā, kas strādā ar kaitīgām vielām, būtu mērinstrumenti. instrumenti. To jau teica arī komisāra, ka šobrīd vēl par to tā kā neiet konkrēti runa šajā priekšlikumā. Un atcerēsimies, ka būs arī trešais sarunu rauns un visticamākais, ka arī ceturtais direktīvas pārskatījums. Šobrīd mēs griežamies pie parlamenta, padomas un pārējām iesaistītajām institūcijām, kuras strādā pie šā likumdošanas akta. Tā tad um, konsultatīvā padome panāca vienošanos, plašu vienošanos. Pirmais un otrais ir jāstrādā aši, lai šīs direktīvas pārskats pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemts. Uh, Viedokļa atšķirības ir, bet ir svarīgi atcerēties, ka šajā direktīvā jau neiet runa tikai un vienīgi par robežvērtībām. Tajā ir ļoti plaši izskatīti vispār darba drošības aizsardzības pasākumi. Robežvērtības ir svarīga lieta, bet tas ir jāskatās tādās plašākā skatījumā no direktīvas viedokļa. Runa neiet, kā jau es teicu, tikai un vienīgi par robežvērtībām. Ja direktīvā parādīsies jaunas vielas, tad atcerēsimies, ka um, strādājošiem ir jābūt aizsargātiem darba vietā. Darbs likumdošanas procesa gaitā, esmu pārliecināta, uh, ļaus mums tikties ar uzņēmumiem, kuri pilnīgi noteikti savā teiktajā uzsvers, ka viņiem ir grūti izpildīt komisijas noteiktās robežvērtības, kas ir ierakstīts direktīvā. Un eh, noteikti gan eh, arotbiedrības, gan arī strādājošie uzskata, ka robežvērtībām būtu jābūt pat samazinātām. Tātad katrs velk deķu uz savu pusi. Uh, Protams, eh, mēs saprotam, ka ir jābūt tādam veselīgam skatījumam, veselīgam izpildīšanas ziņā. Bet, kā jau teicu, tika panākta vienošanās starp divām darba tirgus spēlējošajām pusēm, un domāju, ka to vajadzētu ierakstīt arī likumā. Burtiski viens komentārs par pirmo direktīvas pārskatīšanas raundu tagad ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka starp padomi un parlamentu ir panākts kompromiss. Un mums ļoti svarīgi šķiet arī tas, ka dažādi viedokļi ir salikti kopā un tiešām ir panākta plaša vienošanās, lai um, tiktu ņemta vērā kā darba ņēmēja, tā darba devēja viedokļi, bet, kā jau teicu, kompromiss ir visiem pieņemams. Kompromisa iedibināšana prasīja laiku, un eh, pastāvēja arī bažas procesa laikā, ka viedokļi, kuri tiešām kardināli atšķirs, ka tos gala beigās galīgajā tekstā nebūs iespējams apvienotie. Tāpēc eh, šobrīd ir svarīgi uzsvērt, ka šajā otrajā pārskatītajā redakcijā, un domāju, ka tas parādīsies arī trešajā un ceturtajā, ka vienošanos ir iespējams panākt, un to ir svarīgi uzsvērt. Vēl vēlētos pieminēt, ka ir arī plašākas dabas jautājumi, kuri, mūsuprāt, jau tika izskatīti pirmajā pārskatīšanā, tā saucamie protoksīni. Un e, šobrīd nedomāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie diskusijām par šo tēmu. Otrajā pārskatā noteikti ne, un trešajā, ceturtajā domāju, ka arī nevajadzētu. Vēl vēlētos pateikt, ka mēs, kā darba ņēmēji, saprotot, ka šī iniciatīva tiek arvien vairāk izskatīta un tagad kā Business, business Europe, kā darba devēja, mēs esam gatavi izskatīt, kāda tad ir patreizējā situācija un vai tā mainās. Vienmēr esam gatavi raudzīties uz jaunām perspektīvām. Vēl vēlējos eh, varbūt pieminēt par eh, konsultatīvās komitejas darbu Pret to ir vērsta zināma kritika, tādā ziņā kritika, ka robežvērtības tiek gatavotas pārāk ilgi, pārāk ilgu laiku, un vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktu, ka komisijas eh, uzklausītais eh, konsultatīvās komitejas viedoklis, mēs to vērtējam pozitīvi, skolu arī to ir parādījis, un um, kolēģi, kur strādā šīs eh, konsultatīvās eh, komitejas, konsultatīvās padomas ķimikāliju nodaļā, mēs izskatām veselu virkni substanču. Un um, ir svarīgi uzsvērt, ka šajā konsultatīvajā padomē diskusijas un iespējams vienošanās starp darba devējiem, strādājošajiem un valsts struktūru pārstāvjiem. Šīs diskusijas ir ļoti svarīgas, jo tās ļauj konsultatīvajai padomēji piešķirt pievienoto vērtību saviem secinājumiem. Un šis darbs tiešām ir bijis svētīgs. Un visbeidzot, par dīzeļu dzinēju izmešiem. Tas ir ļoti karsts kartupelis un iespējams, ka jūs nepārsteigts, ka es nepiekrītu arotbiedrību teiktajam, bet eh, es piekrītu komisijas idejai neiekļaut dīzeļu motoru izmešus direktīvā, vismaz šobrīd nē. Kā jau es teicu, mēs kā darba devēji, kas strādā arī konsultatīvajā padomē, uh, Vienmēr esam uzsvēruši, ka ir jāraugās uz to, vai robežvērtības vai direktīvā iekļautās kaitīgās vielas vai to izskaušana un robežvērtību ievērto, ievērošana tiešām ir reāli izpildāmas dzīvē. Mēs e, uzskatām, ka E, nošķīrums starp vecajiem dīzeļmotoriem un jaunākas paudzes dīzeļmotoriem ir būtisks, jo vecāku paudžu dīzeļmotori tiešām varēja radīt un arī ir radījuši veselības problēmas, bet jaunākās paudzes dīzeļmotori tur jau izmešs ķīmiskais sastāvs ir daudz savādāks. Tehnoloģijas attīstās visu laiku, un tas eh, ietekmē arī to, eh, kā tādas vai citas vielas ekspozīcijas eh, līmeņi mainās. Tātad vēlreiz vēlētos uzsvērt, es šeit tagad nelobēju darba devējs vai nozari, kā tādu, bet gan to rāda zinātniska pētījuma, tas, ko saku. Bez šaubām, bez šaubām ir eh, jau jāsamazina strādājošo ekspozīciju karcinogēniem un mutagēniem. Tajā esam ieinteresēti visi, bet vēlreiz vēlējos uzsvērt, ka likumā ierakstītais, vēl jau vairāk Eiropas likumdošanā ierakstītais, tam ir jābūt pierādītam. Un noslēgumā Mēs zinām, ka, e, piemēram, dīzeļmotori smagajām mašīnām to izmeši, piemēram, ja uzņēmums e, sūta preces citam uzņēmumam, un tad iespējams, ka strādājošais e, ir ticis pakļauts pārmēru izmešiem no dīzeļa motora, bet iespējams, ka strādājošais nemaz nezina, kādu mašīnu viņš pada vai kāda mašīna ir nonākusi noliktavā un ko viņš ielpo - dīzeļu izmešas vai nē. Tā tad es domāju, ka tas vienmēr būtu jāatminās jau runājot par jaunu direktīvas skatījumu. Paldies! Lielas paldies visiem! Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzklausīt dažādus viedokļus, īpaši sociālos partnerus. Tas svarīgi, kad mēs kā politiķi pieņemam dažādus lēmumus. Bet, protams, ka galvenais ir zinātniskie fakti. Sociālie partneri un zinātne, tātad lūk divi elementi – ko vēlamies ņemt vērā savā darbā. Tā, lai nonākam pie labiem lēmumiem šeit parlamentā. Tieši tāpat kā visi politiķi to vēlas. Paldies par jūsu uzrunām, prezentācijām. Bija arī patīkami dzirdēt, kad jūs, Rebakas Mīk, teicāt, ka tad, kad mēs vēlamies straujāk darīt, tas arī ir iesp... rīkoties, tas arī ir iespējams. Tas tiešām bija tāds, tā bija tāda laba frāze. Es domāju, tas pats attiec arī uz um, sociālajiem partneriem, un tas pats attiec arī uz politiķiem nenoliedzami. Ja mēs vēlamies rīkoties ātrāk, tad tas ir iespējams. Nu, un tagad noslēguma vārdiem došu vārdu Rolānu kungam. Viņš būs tas parlamentā, kas atbildīgs būs par ziņojumu sagatavošanu par šo otro posmu. Bet, nu, faktiski jau mēs viens otram palīdzēsim šeit. Es vēlos uh, pievienoties pateicības vārdiem, uh, uh, norādot, ka šīs uzstāšanās tiešām bija ļoti saturīgas un mums ļoti palīdzēs mūsu darbā es gribētu uzteikt komisijas apņēmību šā jomā. Desmit gadus šajā jautājumā nekas nenotika, tagad uh, notiek virzība uz priekšu, un tagad šī dinamika ir uh, atjaunojusies, un mums ir jāturpina virzīties uz priekšu, ne tikai harmonizējot uh, šos jautājumus, bet uzlabojot arī strādājošo aizsardzības līmeni. Tagad mēs runājam par otro priekšlikumu pakotni, ir paredzēts pārskatīt trešo un vēl ceturto reižo direktīvu. Šis process neapstājās, tas ir pastāvīgs, jo šo to vielu sarakstu, ar ko strādājošie darba vietā saskaras, pastāvīgi mainās un mums ir jāsako līdzi šai attīstībai. Kā referents Nu, es pieturēšos pie tās pašas nostājas, kā tas bija attiecībā uz pirmo priekšlikumu. Mums ir jābūt ļoti tālējošiem attiecībā uz strādājošo aizsardzību, bet jāpiedāvā arī pragmātiski, reāli īstenojami risinājumi. Tātad mums jā, nelīdz izvirzīt ļoti tālējošus mērķus, ja tos mēs nespējam realizēt un kontrolēt to īstenošanu. Tālāk. Uh, Otrs elements šai pieejā, tas arī izskanēja šajā uzklausīšanā, mums ir jābalstās uz uh, sociāliem partneriem, uzņēmumu un uh, strādājošo pārstāvjiem un jāuzklausa zinātnieku ieteikumi, jo, uh, nu, tiek, mēs šeit diskutējām par vielām, kas man pat nav zināmas, un tādēļ mums ir jāuzklausa uh, praktiski strādājošo speciālistu viedoklis, zinātnieku viedoklis, lai mēs varētu šeit darbā virzīties uz priekšu. Gribu teikt, pateikties arī Maritai Ulskogai par uh, to, ka mums ir uh, izdevies daudz ko panākt, uh, jāpateicās arī ēnu referentiem, un es domāju, ka šāda cieša Uh, sadarbība mums ir nepieciešama arī nākotnē. Mums ir vajadzīgs laiks nevis, lai šo procesu novilcinātu, bet lai strādātu labi, lai uzklausītu uzņēmumu pārstāvis, darbiniekus, zinātniekus un tāpat uzklausīt atšķirīgos uh, viedokļus, kāda ir lieliem un maziem uzņēmumiem. Neviens jau nesaka, ka būtu uh, sliktāk jāaizsargā strādājoši atkarībā no uzņēmuma veida, bet mums ir uh, jāņem vērā uzņēmumu reālā situācija un jādomā par to, kā šādos apstākļos sasniegt izvirzītos mērķus. Es uh, Esmu pārliecināts, ka mūsu darbs būs veiksmīgs. Es rēķinos uz eh, kolēģu atbalstu, kaut arī varbūt šobrīd zālē nav daudz deputātu un nerīkošos tā kā Eiropas komisijas pārstā. Eh, priekšsēdētājs to darīs Strasbūrā. Nu, es visu saprotu, kāda ir situācija, bet es rēķinos ar jūsu atbalstu šai darbā um, un eh, rēķinos ar ēnu referentu atbalstu darbā pie šā otrā pārskatīšanas priekšlikuma un vēlu visiem pēc iespējas pavadīt labi vasaras brīvdienas, lai ar jauniem spēkiem atkal atsāktu darbu pie šā priekšlikuma. Klod, vai paldies jums! Nu, pēdējais būs uh, Ulsona kungs no komisijas, no nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! izmantošu šo iespēju un izteikšos ļoti īsi, bet gribēju asveikt jūs un Rolānu kungs tā, kungu, tāpat arī citus parlamentu deputātus un pateikties jums par lieliski paveikto darbu līdz šim un vēlē, vēlēt arī veiksmīgu noslēgumu. Turklāt paldies arī par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Tie runātāji, kas šodien runāja Mm, pārstāvēt dažādas puses, protams, ir ar atšķirīgiem viedokļiem, bet arī jāsaka, ka fonā viņi dara ļoti daudz, ko, lai šos priekšlikumus virzītu uz priekšu un tos īstenot, tāpēc ārkārtīgi jauki, ka pārstāvi varēja būt šeit un runāt, jo, kā jūs redzējāt, te ir ļoti daudz pamatīga darba, kas paveikts tam visam fonā. Komisijas vārdā vēlu Rolānu kungam tiešām veiksmu un panākumus darbā pie šī dokumenta, pie šī faila bet te tiek runāts par trešo un ceturto posmu vēl, bet de facto, kā jau jūs teicāt, Rolāna kungs, tas faktiski ar to vien nebeigsies. Nebeigsies arī ar ceturto posmu. Tas būs tāds turpinošamies process ar vien tālāku informācijas atjaunināšanu. Un tas, protams, ārkārtīgi svarīgi. Mēs vienkārši darba programmas ietvaros šeit runājam par tādiem, par tādiem posmiem, bet tā faktiski ir tāda konstanta atjaunināšana. Viens komentārs no manas puses, jo, manuprāt, tas ir nepieciešams arī pavisam tādā oficiālā kārtā. Man nedaudz skumdināja komentārs par lobēšanu un to, ka, lūk, lobby esot ietekmējuši komisijas priekšlikumu un izvēli komisārs Taisens vārdās vienkārši gribētu mm, paust nožēlu par šo komentāru un arī noliek jebkādu šāda veida lobby ietekmi uz mūsu darbu. Paldies! Thank you. Uh, the time... Liels paldies! Laika grafiks tālākais ir šāds. Ziņojuma projekts būs gatavs 17. oktobrī, ziņojuma apspriešana 9. oktobrī, 19. grozījuma iesniegšanas termiņš 14. novembris, balsojums šai komitejā nākamā gada janvārī. Liels paldies un lai visiem lielisks brīvdienas!